Donc voilà, on reprend. En plénière cette fois. Un tā nu mēs turpinām šoreiz ar plašāku sabiedrību. Jūs esat ieradies, eh, ieradušies uz uzklausīšanu par uzņēmumu sociālo atbildību un mūsu klātbūtnē. Kopā ar mums ir apvienoto nāciju eh, pārstāvis Rudžikungs, kurš strādā pie šiem jautājumiem un mēs jau vairākas reizes esam vēlējušies jūs redzēt mūsu vidū, un šodien ir liels prieks, ka jūs beidziet esat kopā ar mums. E, ļoti ātri pirms tam mēs apstiprināsim e, protokolu, kas notika mūsu sanāksmē 31. martā. 30. martā, vai ir kādas iebildes, piezīmes, e, tādu nav. Priekšsēdētājs paziņojumi, lai apliecināt mūsu gandarījumu par Pēru paveikto darbu. Mēs eh, ar prieku daru zinām, ka iepriekšējais prezidents Fujimori ir eh, notiesāts ar cietumu nodu, un mēs esam gandarīti Eiropas Savienībā, eh, ka viņa ka par viņa prezidentūras laiku no 90. līdz 2000. laikam ir panākts taisnīgums. Tālāk mēs ar gandarījumu paziņojam, ka tiek paplašināts neatkarīgas izmeklēšanas uh, apjoms attiecībā uz uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas uh, notika periodā Gazā 2008.9. gadā, un to atbalsta visas puses. Rik Čārts Goldstons, kurš bija starptautiskās eh, krimināltiesas eh, prokurors par eh, Ruandas un bijušās Zivnislavijas jautājumiem, kuram šī misija ir uzdota. Tālāk Baltkrievija. Mēs paredzējām pievienot mūsu apakškomitejas locekli darbam delegācijā ar šo valsti un kopīgi vienojoties uh, komisijas priekšsēdētājiem un apiet priekšsēdētājiem šī komisija ir anulēta, e, šī delegācija ir anulēta. Tāpat arī tikšanās līmenis, politiskās tikšanās līmenis nebija pieņemams parlamentam, un tāpat arī ņemot vērā vēlēšanas, kuras mēs uzskatījām par nepietiekam caurskatāmām, mums nebija, mēs uzskatījām, ka nav liederīgi uh, tikties ar šādā procesā ievēlētiem pārstāvjiem. Tādējādi mūsu delegācija ir tikusi anulēta. Tālāk Turkmenistāna. Jūs redzējāt, ka Eiropas parlaments nevienmēr ir mierā un gandarīts par eh, padomis īstenotajiem pasākumiem. Mēs esam to skatījuši jau uh, Eh, Vidusāzijas jautājumos mēs vēl aizvien nesam sniekuši savu atzinumu pār šo nolīgumu, kāds ir noslēgts ar Turkmenistānu. Tālāk Durbanas konference notiek nākamajā nedēļā. Iepriekšējās diskusijas vēl aizvien ir pietiekami dzīvas, un eh, Beļģija vadā darbus konferences sagatavošanā. Mēs tos uzskatām par adekvātiem, tātad Eiropas Savienības valstu dalību šajā procesā uz skaidriem pamatiem, kas nozīmē no jauna neatvērt Pandoras eh, lādi un stingri izvērtēt to, kas ir paveikts pirmās durbanas laikā un strādāt pie darbības plāna cīņai pret rasismu. To, tas ir mandāts, kur uzņēmusies Beļģija šobrīd Eiropas Savienības ietvaros, un lai varētu palikt šī darbības plāna sagatavotajās robežās. Tālāk, ka mēs nonākam pie publiskās uzklausīšanas par uzņēmē darbību un cilvēktiesībām kopīgā ar profesoru Džonu Rudžiju, kurš ir apvienoto nāciju īpašais pārstāvis un strādā pie šiem jautājumiem ar profesoru Džanu, But, Džanu Butersu, kurš šajā sakarā mums veidos prezentāciju, tāpat Džons Morisons, kurš ir cilvēktiesība. Ja uzņēmēji pasaulē cilvēktiesību pārstāvis, tālāk Rutska Kanālis skundze, sveicam jūs mūsu vidū, un arī Džons Evans ir kopā ar mums. Konsultatīvās eh, padomes ESAU ietvaros pārstāvis. Es gribētu, gribētu lūgt Alvita kungam, kurš ir referents no Eiropas parlamenta puses šajā sakarā. Es gribētu, lai viņš nāk klaļā ar elementiem un problēmām, kas šodien tieks, tiks apspriestas attiecībā uz uzņēmumu sociālo atbildību. Atgādinot to, ka Eiropas Savienībai šis ir pietiekami nozīmīgs pasākums, jo ir aptuveni 80 tūkstoši uzņēmumu Eiropas, kas strādā visā pasaulē. Un Ņemot vērā visu šo uzņēmumu filiālis, mēs varam savu darbību vēl dubultot. Tātad 80 tūkstoši uzņēmumu no Eiropas Savienības strādā trešajās valstīs, un tā ir prioritāte mums Eiropas parlamentam. Hovitkungs, lūdzu, jums tiek dots vārds. Ļoti īsi priekšsēdētāji. Paldies, Helēna. Un paldies apakškomitejai par to, ka tiek organizēta šī uzklausīšana. Un mums, eh, mēs gribējām eh, norādīt, ka mums ir ļoti svarīgi, ka profesors Černs Rudžīs uzstājās parlamentu priekšā šī sasaukuma laikā un arī mēs uzskatām par nozīmīgu darbu Ženēvā, lai varētu ietekmēt Eiropas eh, parlamenta eh, mandātu. Mēs arī apspriedām šo mandātu pagājušajā gadā un pilnīgi dabiski mēs vēlējāmies, lai būtu uzklausīšana, kurā Džons varētu runāt šeit mums, eh, ar mums parlamentā sava, savu pilnvaru termiņu beigās. Un, manuprāt, viņa darbs visā pasaulē tika uzskatīts kā ļoti nozīmīgs solis uz priekšu šajā jautājumā. Un šajā kontekstā mēs ceram, ka šī rīta uzklausīšana ne tikai palīdzējis celt apziņas līmeni par šo jautājumu, bet arī detalizēti mums skaidrot, ko mēs varam darīt, lai ieviestu visas izteiktās rekomendācijas. Es gribu paust savu sajūsmu par e, šīs uzklausīšanas organizē, organizēšanu un gribu pateikties Čehijas prezidentūrai un arī nākamajai Zviedrijas prezidentūrai par to, ka ir strādāts pie šiem jautājumiem. Uh, un mēs varēsim pāriet no pozīcijas, kurā eh, Savienības dalība valsti Ženēvā atbalstīja Džona mandātu, lai mēs tālāk varētu skatīt eh, jautājumus un izaicinājumus, kas, ar kuriem mēs saskaramies un ko mēs konkrēti varam darīt šajā sakarā. Un tas ir arī šīs dienas uzklausīšanas, uzklausīšanas uh, pamat būtību. Protams, notiek vesels debats par sociālo atbildību. Tas eh, šeit ir jautājumi, kas pārklājas uzņēmēju darbībā un cilvēktiesībās, taču mums ir jāapzinās, ko tad mēs varam darīt, lai varētu eh, nodrošināt šī darba pēctecību un nodrošināt to, ka mēs turpinam attiecīgi un pienācīgi strādāt pie sociālās atbildības jautājumiem un arī varat izvērtēt to darbu, kas ir paveikts cilvēktiesību padomē. Uh, profesora Rūģija pilnvaru laikā. Un tāpat arī atzīt to, ka mums ir jādara vairāk. Tālāk otrkārt mums kā Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir savu pienākumu mūsu valdībām par, par cilvēku tiesību aizsardzību, par aizsardzību pret pārkāpumiem cilvēktiesību ziņā no uzņēmumu puses. Un tāpat ir jādomā, ko mēs darām, varam darīt citu šeit Briselē, gan ārējo attiecību, gan iekšējā tirgus ģenerāla direktorātos, lai varētu šos jautājumus risināt un kā mēs, eh, kā mēs varam vēl šo darbu uzlabot. Tādēļ, manuprāt, šī rīta darba kārtība ir ļoti piesātināta un mēs eh, Mēs ar lielu prieku un nepacietību gaidām, ko Džons mums izstāstīs. Rodžī kungs, lūk, tagad eh, būs jūs kārt uzstāties. Jūs eh, nācāt klājā pagājušā gada ar ziņojumu, kas izraisīja gan, gan slavas dziesmas, gan kritikas eh, runājot par uzņēmumu, sociālo atbildību, par cilvēktiesību ievērošanu, tajā pašā laikā jūs nepiedāvājāt saistošu likumdošanas ietvaru, kas uh, Eh, kas izraisīja dzīves kritikas. Šobrīd jūs esat sagatavojis nākamo ziņojumu, un mums ļoti interesanti būs uzklausīt to tieši no jums un arī apspriest to ar jums kopīgi. Well, Paldies, priekšsēdus kundze, un eh, Richard, un visiem, kas ir iedadušies šeit šorīt un jūtos pagodināts eh, piedalīties šajā sanāksmē. Es esmu politologs kas pēta īpaši e, valdības institūciju attīstību, un tieši tādēļ man ir vienmēr liels prieks e, būt jūsu vidū un mācīties no jūsu ekspertīzes, no jūsu zināšanām un jūsu pieredzes. Un šeit es gribētu šodien netik daudz par Eiropas Savienību runāt, bet e, vairāk par uh, savu mandātu un tā rezultātiem. 2005. gadā es to saņēmu E, e, cilvēktiesību komiteja un toreizējais ANO ģenerālsekretārs Kofi Anants tika aicināts uh, sagatavot ziņojumu uh, par cilvēktiesībām un uzņēmē darbību, ņemot vērā šī jautājuma pieaugušo svarīgumu. Tātad es gribētu jums dot atskaitu par to, uh, ko esmu varējis paveikt ar savu mandātu līdz šodienai, un tad arī Un tad es esmu arī saskāries ar kaut ko tādu, eh, ar ko arī Eiropas Savienība saskārsies. Eh, labi, pie tā nonāksim vēlāk. Eh, pagājušā gada jūnijā ANO cilvēktiesību padome vienbalsīgi atbalstīja politikas ietvaru cilvēktiesībām uh, Uh, uzņēmējdarbības jomā, un tas bija ievērības cienīgi, tāpēc, ka šī vienbalsība nav uh, sevišķi bieži sastopam uh, ANO cilvēktiesību padomes debatēs. Otrakārt tādēļ, ka ANO cilvēktiesību mašinērija ir ieņēmusi politikas nostādnes uh, skaidrs attiecībā uz cilvēktiesībām un uzņēmē darbību. Mēs cilvēktiesību padomē uzskatām, ka tagad tiešām mums ir politikas, tāds politisks pamats, kas uh, uh nosaka mūsu tālāko darbu. Un tajā pat uh, rezolūcijā, ko padomu pieņēma, ņemot vērā uh, to, ka ne, labiem darbiem nevajadzētu tikt palikt nesodītiem. Manu mandātu pagarināja pa trīs gadiem, aicinot arī uh, man konkrētākus priešlikums izstrādāt valstīm un uzņēm, uzņēmumiem, ko varētu darīt lietas labā praktiski. Tātad tas ir tā pavisam īsumā, kas ir noticis kopš rezolūcijas pieņemšanas, un SNS uz Ženēvu nosūtīja e, progresa ziņojumu par pirmo gadu par šiem soļiem uz operacionalizēšanu, kā es to nodevēju, un vai ieviešanu praktisko. un ziņas no padomes parasti neizplatās tik ātri un tik plaši, kā mēs to vēlētos, tāpēc gribu jums atskaiti sniegt arī mazliet. Tātad šis ietvars balstās uz trim pīlāriem. Pirmais pīlārs ir valsts pienākums. Šo terminu es izmantoju uh, apzināti, jo uh, tā es tiešām uzskatu. Tātad valsts ir pienākums aizsargāt eh, pret eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, ko trešās puses var nodarīt, eh, ieskaitot arī uzņēmu, uzņēmumi. Kad valsts pieņem uh, savus uh, likumus un cits instruments, tad viņiem arī pienākums aizsargāt pret cilvēktiesību pārkāpumiem ne tikai no valsts pašas puses, bet arī, lai aizsargātu tiesību turētājs uh, no e, citiem, tā skaitā no uzņēmiem, kas varētu aizskat šīs tiesības. E, šo pienākumu nosaka starptautisko cilvēktiesību likumdošana. Un šeit ir iesaistīti vairāki jautājumi, kas sarežģītajā skaitā arī Eh, kā nodrošināt eh, ārpus valsts jurisdikcijas eh, šīs tiesības. Tas ir jautājums, pie kā neapšaubām mēs vēl atgriezīsimies. Tātad pirmais princips, ko es jau nosaucu, valsts tiesības aizsargāt šīs, ties, šīs cilvēktiesības. Otrakārt ir valsts atbildība respektēt cilvēktiesības, un to mēs saucam par atbildību, nevis par pienākumu, tāpēc, ka nav uh, Eh, tad par uzņēmumiem es runāju. Tad, tad uzņēmumam nav uh, starptautiskās tiesības, kas nosaka viņiem uh, kaut kādas cilvēktiesību ievērošanas uh, uh, pienākums, izņemot uh, ļoti plašā nozīmē uh, nozīgumu pret cilvēks. Tātad, vai mēs runājam par, val, par, par uz, atsevišķu uzņēmumu vai, vai, vai starptautisko um, tirdzniecības, starptautiskā tirdzniecības padomes paziņojumiem vai arī OECD deklarācijām, visiem ir, ir kopīgi tas, ka uh, tie atzīst, ka valstīm vajadzētu ievērot cilvēktiesības vai respektēt cilvēktiesības. Un ko tas nozīmē? Respektēt cilvēktiesības, tas nozīmē nepārkāpt citu cilvēku e, cilvēktiesības e, veicot savu uzņēmēju darbību. Mūsu pieeja bija tātad tāda, ka mēs uh, uh, ticam uh, uzņēmējiem, ja viņi mums saka, mēs ievērojam cilvēktiesības, respektējam cilvēktiesības, bet mēs viņiem jautājam, Kā jūs par to pārliecinieties? Vai jums ir sistēma, kas jums palīdz eh, pierādīt, eh, tā ka jūs paši būt, varētu justies droši un arī eh, citi varētu justies droši, ka jūs ievērojat cilvēktiesības? plaši pētījumi par to, ko uzņēmumi dara, ka lielākai daļai uzņēmumi nav šādas sistēmas. Un tieši tādēļ ziņojumā, kur, uz kur jūs atsaucoties prezidents kundzi pagājušā gada, Mēs e, izklāstījām pamatu komponentes, kas ir e, šai pārbaudes, e, šim pārbaudes procesam, ko mēs saucam angļu valodā par human rights due diligence process. Tātad process, lai nodrošinātu, lai pārliecinātos par to, vai cilvēktiesības ir respektētas uzņēmējdarbī. Uzņēmē Otrais ir uh, Eh, ir eh, kaut kādi tiesiski aizsardzības vai, vai citi pasākumi, kurus var tātad. Eh, pretlīdzekļi, kas būtu tātad cilvēku rokās, ja viņi uzskata, ka viņu cilvēku tiesības tiek pārkāptas, piemēram, pirmīdzīvotāji, kādās uh, valstīs. Un parasti šādi uh, mehānismi neeksistē uh, attiecībā uh, pret uzņēmumiem. Un parasti arī pieeja uh, šādiem pretpasākumiem ir uh, visvājāk darbojas tur, kur tā visvairāk būtu vajadzīga. Tātad ir trīs principi, vēlreiz atkārtoju. Valsts uh, atbildība, valsts pienākums uh, aiz, aizstāvēt uh, cilvēks no trešo pušu pilsētiesību pārkāpumiem, otrkārt uzņēmumu atbildība respektēt cilvēktiesības un treškārt Eh, aizsardzības pasākumu vai pretlīdzekļu stiprināšana eh, eh, lai cilvēki varētu reāli kaut ko darīt, ja viņu cilvēktiesības tiek pārkāptas. skaidrs ir tas, ka valsts atbildība pavisam skaidri atšķirās no uzņēmuma atbildības. Nedrīkst jaukt šīs lietas, kaut gan, diemžēl, praksē tas bieži notiek. Un rezultātā mēs vairs nevaram pateikt, kas īsti par ko atbild tad viens rāda uz otru ar pirkstu un saka, tā ir tava atbildība, ne tā ir tava atbildība. Taču tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mums ir ļoti skaidri nodalītas uh, valsts atbildības un pienākumi un uzņēmuma pienākumi un atbildības, bet vienai vajadzētu otru papildināt. Ja šāds ir šādi ir pamatprincipi, ko mēs tad, kā mēs tad šos komponentus konkretizējam. Daži piemēri, priekšsēdus kundzes negribu pārāk ilgi runāt, es būšu pateicīgs par diskusijām. Valsts pienākums aizstāvēt cilvēktiesības valsts. Eh, uzņēmumi jau sen zina, kādas ir, kāda ir, piemēram, to eh, atbildība, bet eh, attiecībā uz uzņēmumu pienākumiem vai atbildību ievērot cilvēktiesības valsts pietiekoši skaidri bieži neapzinās eh, savu, savus pienākumus. Startautiskā darba organizācija palīdz eh, saprast tiesības un pienākumus attiecībā uz darba jomu, bet vienalga paliek šī neskaidrība Un e, to es gribētu nosaukt par nekonsekventu politiku. Pirmkārt ar vertikālā pre, pretrunība vai neskaidrība. E, tad ne, nav e, valsts neparūpējis par to, ka ka tiešām tiek uh, īstenots tas, uh, kas kaut kur augšējos līmeņos tiek pieņemts, bet mēs to nosaucam par vertikālo uh, nekonsekvenci, bet tad ir arī horizontālā uh, nekonsekvence. Kas tas ir? Tas ir fenomens, ka uh, uzņēmumi un uh, cilvēktiesības, ka tiek uzskatīts par kaut ko ļoti šauru, par ko atbild kaut kāda e, nodaļa kādā konkrētā ministrībā, bet kad valsts piemēram e, nodarbojas par investi, e, pie, e, nodarbojas ar investīcijām vai, vai citām jomām, kas ļoti cieši saistīs patiecībā šo tēmu, viņi nedomā par, par e, uzņēmējdarbību un cilvēktiesībām. Ko tad uzņēmē, kas tad uzņēmējdarbību visvairāk ietekmē? Vai uh, uzņēmējdarbības likumdošana, uh, uh, investīcija nolīgumi starp valstu un tam līdzīgi, bet ir ļoti maz šī, šīs horizontālās konsekvences. Un tādējādi e, ietekme uz uzņēmēju darbības, uz praktisku uzņēmēju darbību, diemžēl, tiek mazināta. Mēs gribam rūpēties par to, lai tas mainītos. Tieši tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar uzņēmēju darbības likumdošanas ekspertiem 40 valstīs. Mēs no viņiem saņemam informāciju par to, kā e, uzņēmējdarbības likumdošanā, piemēram, palīdz vai traucē cilvēktiesību ievērošanu nodrošināt šajās valstīs. Mēs esam arī ļoti detalizēti apskatījušies investīciju likumdošanu, kā divpusējie investīciju nolīgumi var ietekmēt cilvēktiesību jautājumus vai arī nolīgums starp uzņēmējiem un valsti. E, uzņēmumi ir tiesīgi iesūdzēt valstī e, e, tiesā, ja tie uzskat, ka kāds jauns likums negatīvi ietekmē tās uzņēmējdarbību. Pat labāk, piemēram, pret Dienvidāfrikas republiku ir itāļu uzņēmums svēsies tiesā, pret to, ka eh, pret zināmiem likumdošanas aktiem, ko pieņems Dienvidāfrikas Republika, eh, tāpēc, ka Itāļu uzņēmums uzskata, ka eh, viņu uzņēmē darbība negatīvi tiek ietekmēta, un mēs redzam šeit problēmu, ka pēc apārteida valdība nevar pieņemt uh, likumdošanu, uh, kas veicinātu um, uh, melno iedzīvotāju vairākumu tiesību attīstību, tāpēc, ka viņus iegrožo šie nolīguma ar uzņēmumiem. Tad kaut kas šeit nav kārtībā. Un trešais piemērs, ko es varētu piemest par valsts eh, pienākumu aizsargāt šīs cilvēktiesības. Neviens, un man interesē, kurš, neviens nevar apgalvot, ka cilvēktiesību režīms patreizējais varētu funkcionēt, darboties e, konflikta zonās, tātad valstīs, kur risinās, piemēram, pilsoņu kāri. Un tomēr mēs nosūtam mēs e, e, uzņēmumu darbojās šajās valstīs, mēs e, veicinām investīciju šajās valstīs labu mērķu vārdā. Mēs uzskatām, ka tas varētu palīdzēt, bet mūsu investīcija aģentūras, apdrošināšana aģentūras veicina šīs investīcijas nekādīgi neprasot uh, Eh, nekādus eh, pierādījumus eh, tam, zinot, ka šī uzņēmums darbosies ļoti augsta riska vidē, un tomēr eksporta kredīta aģentūra, piemēram, neko neprasa attiecībā uz šo investīciju, attiecībā uz cilvēktiesību nodrošināšanu, pilnīgi tāda pat attieksme nekā tiktu izdarīta investīcija Dānijā. Tas ir e, dumji. Jūs izmantojiet uh, e, valsts līdzekļus, lai paaugstinātu cilvēktiesību pārkāpumu risku. Tas tam ir jāmainās. Tās ir dažas jomas, kas mums ir jāapskata uh, attiecībā uz valsts pienākumu Tad par otro, par uzņēmumu atbildību respektēt cilvēktiesības. Šeit mēs konkretizējam e, šo e, konsultāciju gaitā, kādi varētu būt šie komponenti. Kā tie attiecas uz dažādām situācijām, piemēram, attiecībā uz piegādes ķēdēm piemēram, attiecībā kas, uh, uz bankām, kas uh, izsniedz kredītu, bet ne vada kādu projektu. Te ir runa par vispārīgiem uh, uh, pār uzraudzības, uzraudzības principiem. Un tad attiecībā uz pretlīdzekļiem. Mēs esam uh, to sadalījuši juridiskajos un nejuridiskos uh, pretlīdzekļos. Un juridiskais, tas, protams, ir sarežģītais, pie tā mēs varēsim vēl atgriezties, varbūt vēlāk, pat laban mēs konkrēti uh, eh, raugāmies uz to, kādi ir mērķi, uh, lai uh, nodrošinātu tiesisko aizsardzību pret uzņēmumu, uh, cilvēktiesību pārkāpumiem no uzņēmumu uh, puses. šķēršļi, tie ir parasti tie eh, tie ir, eh, ar tiem saskarās bieži eh, transnacionālas kompānijas, uzņēmumi, kas darbojas vairākās valstīs. Un mēs pie tā strādājam, tad arī mēs ļoti strādājam pie jautājumu par nejurdiskiem pretpasākumiem, pretlīdzekļiem, jo bieži tie ir ātrāki, elastīgāki nekā tiesiskā aizsardzība. Piemēram, mēs sadarbojamies ar tautiskām uzņēmumu asociācijām, lai izstrādātu uh, pilotprojekts attiecībā uz uh, Uh, uzņēmumu iekšienē darbojošies uh, uz, uz, uz, uz cilvēktiesība aizsardzības pasākumu, kas var darboties uzņēmumu iekšienē. Un mēs tad šeit uh, esam iedarbinājuši pilotu projektu, no kā mēs vēlamies mācīties. Mēs nesen arī esam wiki palaiduši. Bieži cilvēki nezin, kur griezties, ja viņiem ir nolīgumi. Tātad mēs tagad esam Wikipēdijas sadaļu eh, atvēruši, wiki, eh, kurā var nevalstiskās organizācijas iesaistīties arī, kur interaktīvā interneta vide uh, jūs varat eh, apmainīties ar informāciju starp eh, trešām pusēm uzņēmumu eh, attiecībā uz to, ko OECD var dot kādu ieguldījumu, kāda starptautiskā cilvēktiesība aizsardzības institūcija var jums palīdzēt, kur jūs varat griezties pēc palīdzības un tam līdzīgi. Tātad tas ir tāds ļoti praktisks palīgi līdzeklis, tā tas vismaz ir domāts, lai aizsargātu. Uh, uh, lai, lai, lai veicinātu netiesiskās, netiesisko pretlīdzekļu uh, izplatību. Uh, tas tā plašos vilcienos, uh, cīnītā kundze, ir uh, tas, ko ir apstiprinājis uh, cilvēktiesību padomu. Un uh, mēs tagad esam, kā jau teicu, operacionalizācijas vai konkretizēšanas procesā, konkrēti pasākumu izstrādāšanas procesā. Tas viss ir ietekmējis debatis gan ES, gan arī attiecībā uz manu mandātu. Un tad es gribētu pievērsties vēl jautājumam par obligātiem un brīvprātīgiem pasākumiem. Manuprāt, debate pati par sevi ir tik iestigusi ka par to diskutēt īpaši nav vērts, bet ir viens tāds elements, eh, kas ir atstāts novārtā, tāpēc es gribētu par to izteikties, jo tās ir trauceklis radošai domāšanai un rīcībai. Es domāju, mēs visi varētu piekrist, ka kaut kādi gan uh, obligāti, gan arī brīvprātīgi pasākumi ir nepieciešami. Taču valdības un citas eh, pārvaldes institūcijas nevienmēr apzinās, kāda, kāda loma tiem būtu jāspēlē veicinot brīvprātīgas risinājumus. Dažas valdības, valdības institūcijas uzskata, ā, mēs eh, pieņem lēmumu, ka tas notiks brīvprātīgi, tad jau mums kā valdībā vairs nekā nav jādara. Eh, tā, tas ir pārpratums kas rada problēmas, reāls problēmas. Es gribētu iezīmēt trīs scenārijus, kur tas var radīt būtisks problēmas. Pirmkārt, ja jūs sajauciet politikas mērķus no vienas puses un uh, līdzekļus, kā sasniegt šos mērķus no otras puses, hipotētiski es izmantošu e, e, e ES definīciju par CSR, tātad e, sociālo atbildību uzņēmiem. E, e, Tad tas notiek brīvprātīgi, šeit ir tas galvenais uzsvars šajā definīcijā. Un tagad Pieņemsim, ka ir hipotētiska vienībā, kas uh, darbojas uz šīs definīcijas pamata, un tad ir mērķis uh, uzņēmumi, eh, lai sociāls un vides atbildības uh, ņemt vērā savā darbībā, integrēt to savā darbībā īpaši attiecībā uz cilvēktiesībām. Bet uh, pasākumi vai līdzekļi, kā to panākt, tas ir brīvprātīgi. Brīvprātīgi pasākumi kritiķi vienmēr teiks, ka, nu jā, tad, ja tas brīvprātīgi, te jūs neko nepanāksiet. Labi, atstāsim to, noliksim to malā, bet pieņemsim, ka tas ir iespējams, jo, joprojām tas ir, jums ir liela problēma. Kāda ir šī problēma? Ka uzņēmums pats pilnīgi pats var izlemt, kāda veida sociāls un vīdes uh, eh, jautājumi ir vissvarīgākie un ko nozīmē vārds integrēt, ja jūs viņiem nekāda veida tālākas vadlīnijas nepiedāvājiet. Un ja tagad uzņēmumi pieņem šos lēmumus bez papildu uh, vadlīnijām, tad, tad eh, katru, katrs uzņēmums tiešām pats to visu eh, interpretēs, eh, kā nu māk, kāda ir viņa pienākuma un gal galā viss vienvienīgi brīvprātība, ne tikai attiecībā uz to, kādi pienākumi, bet, bet arī pat uz attiecībā uz to, kāds tad vispār ir, tiek interpretēts šis politiskais mērķis, un rezultātu jums nav. uh, centrālam elementam uh, sociālo darbinieku rīcībā. Tāda ir viena politisko ziņā koncepcija. Ko jūs gribat panākt? Tas par to jābūt skaidrībai, par to, kas ir galvenās koncepcijas, ko nozīmē integrēt. Integrēt, tā ir, uh, uh, tas ir jā, jāpaskaidro valstī, ko tā ar to domā. Un šeit vajadzētu arī uh, būt tādam procesam, kur rezultātā izkristalizējās vislabākā prakse. Uh, un te jābūt daudzām pusēm iesaistītām šajā izvērtēšanas procesā, un valsts iestādēm ir jāveicina šī daudz globālā līmenī, un, bet ne visas CSR uh, uzņēmuma sociālās atbildības prasības ir pietiekoši konkrēts. Un tipiski uh, ļoti bieži tas ir uh, uh, tāpēc, ka uh, mēs baidamies. Uh, uh, attiecībā no brīvprātīgās jomas jebko konkretizēt. Tad mēs pārspīlējam šo brīvprātības savu izpratni. Uh, Un, un, un, un rezultātā mēs iegūstam eh, kaut ko pārāk izplūdušu. Es domāju, eh, tas ir ļoti svarīgi to apzināties eh, es debatēs nākamajā desmitgadē. Un ļoti ātri otrs scenārijs. Bailes pārkāpt šo stingro brīvprātību gal galā var novest pie tā, ka uh, uh, uzņēmumi pat vēl ar lielākiem riskiem saskaramies, līdz to nemaz nepalīdz uzņēmumiem. Viens piemērs. Uh, Eh, atkal konflikta zonas vai, vai valsts, kurās notiek pilsoņu kari kar vai kaut kas tam līdzīgs, eh, uzņēmumi, kas darbojas šādā vidē, viņi būtu pateicīgi par to, eh, par vadlīnijām, kā izvairīties no iesaistīšanas šajos konfliktos vai kā pat cilvēktiesību pārkāpumos, kas notiek ļoti bieži konflikta zonās. OECD ir izstrādājusi uh, riska eh, novērtēšanas palīglīdzekļi, bet kas uzņēmumiem ir vajadzīgs? Eh, viņiem vajadzīgs eh, aktuāli izlūkošanas vai dati vai attiecībā uz to, no kā, piemēram, turēties labāk nostāk. Un tieši šādu informāciju var saņemt, piemēram, no, no vēstniecībām, bet valdības parasti šādu veidu palīdzību nedod. Viņi tikai vēlas veicināt investīciju investīcijas, ignorējot riskus, kas ar to saistītu. Trešais scenārijs ir, kad uzņēmumi darbojās valstīs, kur, kuru likumdošana ir pretrunā ar starptautiskiem standartiem vai nodrošina zemāks standarts. Džons e. Edvards ļoti labi to apzinās attiecībā uz pulcēšanās brīvību uzņēmumi ar to saskarās arī daudzās citās jomās, tie skaitā dzimuma vienlīdzība un arī izteikšanās brīvība interneta un telekomunikācija nozarēs. Valsts vēlas cenzūru e, nodrošināt, bet uzņēmums e, vēlas nodrošināt e, informācijas brīvību, kā rīkoties, ko mēs gaidām no uzņēmumiem šādās apstākļos. Neapšaubām, Atsevišķi uzņēmumi nespēja šādas problēmas eh, atrisināt eh, paši bez palīdzības. Eh, tie tiek nostādīti neiespējamā situācijā. Tāpēc ir vajadzīga palīdzība. Bet, ja uzņēmumi vien ir tie, kas sadarbojas, ar to nepietiks. Tagad internet kompānijas ilgā laikā ir izstrādājuši principu kopumu, bet, diemžēl, ļoti maz uzņēmumi ir līdz šim tam piekrituši. Uh, Viņi gaida palīdzību no savām mītnes valstīm, bet bieži e, šīs valsts attiec pret to, šo tēmu it kā tā būtu kā radioaktīva un liek e, uzņēmumu pašiem to risināt, e, tāpēc, ka tas taču viss lūk brīvprātīgi. Jūs varat daudz vairāk darīt arī brīvprātības jomā, nepārkāpjot savu uh, brīvprātību šo principu, ja uzņēmums e, lūdz jūsu palīdzību. Es domāju, jūs varat diezgan droši justies. ka šo brīvprātību nepārkāpsiet, un gal galā es ātri pabeigšu ar diviem secinājumiem. Pirmkārt, starptautiskā sabiedrība joprojām tikai sāk piemērot starptautisko cilvēku tiesību režīmu, lai nodrošinātu individu eh, cilvēku tiesību efektīvāku aizsardzību pret uh, uzņēmumu uh, pārkāpumiem uzņēmumu puses. Bet viena lieta jau tagad ir skaidra, jau šobrīd. Turpināt tā kā līdz šim, tas nav uh, pieņemami. Arī uzņēmumiem pašiem tas nav pieņemams, mums ir jāmainās Mēs esam strupceļā un mēs e, gal galā ietrieksimies e, e, sienā, ja mēs turpināsim pa šo ceļu iet. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir arī jādefi, jā, no jauna jādefinē, ko nozīmē brīvprātība un jārada sinerģijas starp dažādām pieejām, lai risinātu šīs problēmas. Mums arī ir aizsargāt, respektīt šīs Ietvars, ko cilvēktiesība komiteja ir apstiprinājusi, tagad dod globālā līmenī kopīgu ietvaru, lai e, konkretizētu uzņēmumu un arī e, valdību atbildības jomas mūsu cerību un cilvēktiesību padomas cerība ir tāda, ka šis plašais ietvars var būt par inspirācijas avotu e, atsevišķām valstīm un valstu grupām, E, e, izstrādājot savus politikas nostādnes šajā jomā. Risinot savus konkrētās problēmas. Un gal galā, ja mēs ievērojam šo kopīgo pieeju, mums būs sistemātiskums vairāk nekā pagātnē. Kas mums pat labam visvairāk ir vajadzīgs? Kumotīvi risinājumi, kas gal galā būs sistemātiskāki nekā līdz šim, lai mēs panāktu reāls izmaiņas. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup, monsieur Japan. Paldies eh, Džanam Rūģijam, ļoti skaidrs pilnīgi izklāsts, kuram sekos eh, prezentāciju pētījumā, ko ir eh, sagatavojis Koties kungs. Mums ir eh, vēl palikusi viena stunda sanāksmei, tāpēc es lūdzu jūs izteikties eh, pietiekami sintētiski un efektīvi. Paldies, priekšsēdētāji, un es pieturēšos pie jūsu norādēm. Un godējumie parlamenta deputāti, dāmas un kungi, ir liels prieks būt kopā ar jums šeit. Un E, prezentēt galvenos e, tā saucamos e, brīfinga dokumenta punktus, kas ir izveidojies jau uz 14 lapušu dokumentā. Šajā pētījumā mūs lūdza ne tikai izvērtēt tagadējās debats un atspoguļot tās, bet tas, tas ir, to jau mums aprakstīja Regija kungs, mūs lūdza mūsu pētījumā uh, pārskatīt un analizēt eh, tagadējo politisko procesu stadiju Eiropas Savienība, bet arī izvērēt, eh, izvērtēt Eiropas Savienības ārējo politiku, kas attiecas uzņēmiem un cilvēktiesībām un formulēt eh, politikas ieteikums šajā jomā. Un es galvenokārt pievērsīšos tam, ko mēs iesakām Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. valstīm Es domāju, ka svarīgākais atzinums mūsu pētījumā ir tas, ka mēs šobrīd saskaramies ar tādu kā nesaskaņu, netiek saistīta cilvēktiesību jautājums ārējā politikā Eiropas Savienībā, kas tiek vērsts galvenokārt pret valstīm un no otras puses uzņēmumos un cilvēktiesības netiek uh, ietverts uh, Eiropas Savienības ārējā politikā. Un šī nesasaistīšana uh, varētu tikt labota, un mēs izsakām dažus ieteikumus. Mūsuprāt, Eiropas Savienības ārējā ar, politika būtu jāveido tā, lai popularizētu uh, cilvēku tiesības attiecības, attiecības politikā, tiesniecības politikā, tātad uh, GSP, GSP plus sistēmā un uh, arī jāstiprina uh, starptautiskās darba organizācijas uh, uh, politika. Bet uh, tas tiek darīts tikai uh, galvenokārt ar dialogu un stimuliem pret valstīm, kurām ir problēmas ar cilvēktiesībām. Un, uh, mēs uzskatām, ka tāpēc uh, uzņēmēju darbības un cilvēktiesību jautājums nav pietiekami iesaistīts Eiropas Savienības ārlietu politikā. Uh, Patiesībā šīs te ārējās politikas uh, ļoti stipri balstās uz Eiropas Savienības uh, CSR politiku. Un šajā gadījumā uh, uzņēmuma sociālā atbildība uh, tiek uh, pievienota Eiropas Savienības dokumentos, kā iespēja uh, veicināt cilvēktiesības, bet ļoti maz konkrēti pasākumi tiek veikti šajā jomā. Un mēs jau dzirdējām iepriekš, ka Eiropas Savienības CSR politika ir galvenokārt uh, labprātīga, uz tirgu balstīta un uz procesu balstīta. Uh, un nevis balstīt uz uh, atbildību. Un uh, tur ir izvēlēta arī tāda kā minimālā pieeja, ko izvēlas uzņēmumi. Eiropas Savienības uh, CSR politikai uh, nav izdevies racionalizēt uh, labprātīgās iniciatīvas. Mēs zinām, ka ir daudz šādu iniciatīvu, bet uh, patērētāji vairs īsti nesaprot, ko tas viss nozīmē, ko, kāda ir to pievienotā vērtība. Un tāpēc, man, mūsuprāt, ir uh, svarīgi e, racionalizēt to visu un padarīt uzņēmēju rīcību labāk izvērtējumu parastiem iedzīvotājiem. Un e, tāpēc, balsoties uz šiem secinājumiem, mēs sniedzam dažus ieteikumus, kas galvenokārt koncentrējas uz konkrētiem pasākumiem, kas būtu jābeidz starptautiskā līmenī Eiropas Savienībai un Tas arī ir atsaucoties uz uh, ieteikumiem, kas ir uh, Ragie kunga 2008. gada uh, ziņojumā minēti un pad cilvēktiesību padomas diskusijās minēti. Un otrkārt mēs iesakām ieteikumus, kas attiecas uz Eiropas Savienību, Eiropas Savienības pašu politikām un likumdošanas ietvaru. Uh, Tagad par šiem te eh, ieguldījumiem, ko Eiropas Savienība varētu dot, eh, lai veicinātu cilvēktiesību jautājumus starptautiskā līmenī. Šajā sadaļā mums ir uh, divi galvenie ieteikumi kopumi. Tātad pirmkārt mēs Eiropas Savienībā iesakām uh, censties panākt uh, skaidru un visaptverošu uh, juridisko ietvaru par uzņēmumu atbildībām un pienākumiem attiecībā uz cilvēktiesībām. Un otrs ieteikuma kopums šeit ir veicināt Eiropas Savienību, saglabāt vadošās pozīcijas starptautiskā līmenī uh, uzņēmē darbības un cilvēktiesību jautājumos. Īsi pievērsīšos tam priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, Eiropas Savienība 2008. gada cilvēktiesību padomu sesijā ieņēma pozīciju, ka nekāds uh, juridisks uh, izkārtojums nav pieņemams starptautiskā līmenī šobrīd. Un tāds ir vajadzīgs, lai uh, šos te jautājumus risinātu. Skaidru juridisku pienākumu definīciju uzņēmumiem uh, izbeigtu dažādas spekulācijas un uh, tādas aptuvenas pozīcijas, kādas tagad ieņem dažas puses šajās debatēs. Uh, Un uh, visvairāk kritikas, kas tika izteiktas um, īpašā pārstāvja ziņojumā, tieši bija par šo jautājumu. Un mēs tiešām iesakām veidot tādu visaptverošu cilvēktiesību pienākumu ietvaru, un tas varētu nākt par labu uh, rietumu uzņēmumiem. Tas nodrošinātu juridisko noteiktību un vienādu spēles noteikums. Un šajā ietvarā mēs uh, iesakām pirmkārt, lai Eiropas Savienība uh, turpināt atbalstīt uh, īpašā pārstāvju mandātu, jo īpaši finansiāli, bet arī uh, aicinātu viņu pievērst vairāk uzmanības, uh, izstrādājot uh, saistošas noteikumus uh, starptautiskajā likumdošanā, ja, lai ievērotu cilvēktiesības visā piegādes ķēdē. Otrais ieteikums Eiropas Savienībai proti, lai Eiropas Savienība padomātu par juridiska ietvara e, veidošana ārējo investīciju aizsardzībai. Protams, ka tam ir jābūt, lai aizsargātu investorus, bet tur ir jānodrošina arī cilvēktiesību dimensija. Un tas, protams, ir ļoti sarežģīti šādu līdzsvaru panākt, jo e, šī pasākuma uh, izstrādes laikā, protams, ir jānodrošina uh, lai uh, mītnes valsts uh, arī nodrošinātu kaut kādu savu uh, regulāro ietvaru cilvēktiesību jautājumos, bet uh, šeit ir tiešām svarīgi runāt par šāda juridiska ietvara izveidi, tiesiska ietvara izveidi investoru aizsardzībai. Un šeit ir runa arī par investoru atbildību. Gadījumā, ja tiek pārkāptas cilvēktiesības, ir interesanti, ka Lisabonas līgums uh, sniedz Eiropas Savienībai jaunas kompetences kopējās tirzniecības politikas ietvaros, kas uh, Eh, eh, no šī brīža būtu mm, arī investīcija politikā. Un uz, jūs zināt, ka arī Eiropas parlamentam būs plašāks pilnvars nākotnē. Ko mēs vēl iesakām, lai Eiropas Savienība turpinātu censties panākt uh, skaidrojumus, uh, noskaidrot tātad iespējas uh, sodīt starptautiskajā krimināla tiesā uh, vai citās tiesās starptautas kompānijas par starptautisko tiesību pārkāpumiem, jo mēs zinām, ka tas tagad nav Romas statūtos paredzēts, nav iespējams e, tā e, praktiski īstenot e, šādu režīmu, bet tātad šobrīd starptautiskajās tiesībās tāda iespēja nepastāv, bet tagad ir pienācis laiks izvērtēt, vai tādu iespēju nevajadzētu paredzēt. Uh, Ir 11 eh, gadi pagājuši kops eh, Romas statūtu sarunām, un tiešām ir pienācis laiks pārskatīt šo jautājumu. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai vajadzētu censties noskaidrot arī darba standārtu statusu attiecībā pret eh, citām cilvēku tiesībām, sākot jau ar pašas Eiropas Savienības politikas dokumentiem. Noteikti kritērijas starptautiskā līmenī uh, Um, šeit mēs gribētu aicināt Eiropas Savienību turpināt uh, būt vadošajiem uh, cilvēktiesība aizstāvībā starptautiskā līmenī, tajās starptautiskās organizācijās, kur šie jautājumi tiek aktīvi apspriesti. To jau minēja Regija Kungs, ka šāda uh, diskusija notiek cilvēktiesība padomē. Uh, kur mūsuprāt Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot savu svāru, lai panāktu ambiciozākus sasniegums cilvēktiesību jomā un saistībā ar uzņēmumiem, bet ir arī citas starptautiskās organizācijas un fórumi, kur to varētu darīt. Eiropas Savienība varētu e, nākt klajā ar iniciatīvu, piemēram, debatas veidot SAO ietvaros, e, runāt par vadlīnijām, kā jau to Regija kungs minēja Un šajā izpratnē tādējādi varētu tādu kā inventarizāciju veikt, kāda ir bijusi labā praksa šajā jomā, kā tā ir attīstījusies. Protams, jāmin arī uzņēmuma atbildības jautājums par šīm vadlīnijām. Bet ir arī citi jautājumi. Piemēram, starptautiskā darba organizācija būtu viena vieta vai pasaules tiešniecības organizācija, kur varētu runāt par šo te jautājumu, kā uh, apvienot uh, dažādu organizāciju pamatstandartus uh, cilvēktiesību ievērošanā. Ir arī otra sadaļa mūsu ziņojumā, kur ir uh, runa par ieteikumiem, kas attiecas uz Eiropas Savienības pašas politikām un uh, juridisko pieeju, jeb tiesisko pieeju uzņēmē darbībai un cilvēktiesībām. Šeit ir pieci uh, uh, ieteikumu kopumi. Mēs sākam ar aicinājumu uh, pārdomāt šo te uh, labprātības pieeju uh, tagadējā CSR politikā. Kāpēc ir šī, šāds te brīvprātīgas iniciatīvas? Uh, tās ir svarīgas, protams, bet mūsuprāt papildus tām vajadzētu izvēlēties arī tādu saistošāku pieeju, kas pievērstos arī atbildības jautājumiem, piemēram, uh, uzņēmumu atbildību par cilvēktiesību pārkāpumiem. Tātad Mēs pamatā šeit iedrošinām un iesakām Eiropas Savienībai pārskatīt savu uh, korporatīvās sociālās atbildības uh, politiku, lai noteiktu skaidrākus pienākumus uzņēmumiem, lai uh, tos varētu saukt pie atbildības gadījumā, ja ir pārkāpumi. Tika jau teikts iepriekš, ka tagadējā CSR politika pievēršas galvenokārt procesiem, vajadzētu pievērsties arī rezultātiem. Uh, un tādējādi mācīties arī no uh, sasniegtiem rezultātiem un no labākās prakses. Mēs uzskatām arī, ka, uh, kā Eiropas parlaments ir teicis vairāk kārt, uh, vajadzētu likumdošanu, kas uh, snie, pie, dotu pienākumu ziņot par sasniegumiem cilvēku tiesību jomā. Uh, Un tas ir tāds jautājums, kas noteikti ir jāapspriež arī saistībā ar grāmatvedības standartiem, ar tā sauktiem konsolidētajiem kontiem, un, eh, kā jūs zināt, tad eh, Eiropas Savienībai pašai ir savas harmonizācijas direktīvas. Visbeidzot, mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā vajadzētu domāt par eh, tālāku kritēriju un standartu izstrādi sociāli atbildīgas prakses ietveros, lai uh, Uh, varētu dot iespēju uzņēmiem izcelties uz citu fona, piemēram, Eiropas Savienība varētu uh, definēt uh, tādu kompāniju ietvaru, jeb uh, profilu, kas iesaistās taisnīgā tirdzniecībā. Uh, Runājot par labprātīgo pieeju CSR politikai, tas bija tas, un tagad uh, par pašas Eiropas Savienības uh, politikai vajadzētu uh, arī uh, ņemt vērā privātas iniciatīvas. Mēs redzam, ka tādas ir ļoti daudz, bet, diemžēl, tas notiek tik nesaskaņotā veidā, ka uh, vairs nav iespējams patērētājiem un uh, vienkāršiem iedzīvotājiem saprast, ko tas viss nozīmē. Un mēs iedrošinām uh, Eiropas Savienību aktīvi pie tā pievērsties un uh, varbūt veidot tādu kā kritēriju skālu privātiem in iniciatīvām, lai tās varētu būt labāk saprotamas un salīdzināmas vienkāršiem iedzīvotājiem. Izveidojot tādu vienoto uh, atsaucas dokumentu par noteikumiem, uh, kādus vajadzētu ievērot uh, sociāli atbildīgam uzņēmumam. Tādā veidā varētu uh, tālāk at, attīstīt šo te pienācīgās uh, izpētes uh, noteikumu, ko minēja īpašais pārstāvis. Daudzpusējais fórums šeit ir labs instruments, bet tas ir uh, jāuzrauga, tā, to jāuzrauga Eiropas Savienības institūcijām, lai nodrošinātu labu ieguldījumu. Šajā aspektā vajadzētu arī uh, Uh, veicināt tirgus atbildes uz sociāli atbildīgu rīcību, kāpēc nevarētu kaut kā atalgot sociāli atbilstīgas investīcijas vai citas prakses. Uh, ir vēl trīs ieteikumu kopumi, ja jūs man ļausiet priekšsēdētājs kundze, pavisam īsi pie tiem pievērsīšos. Uh, Trešais ieteikumu kopums ir uh, tāds, ka mūsuprāt Eiropas Savienībā vajadzētu līdzsvarot savu ārējo politiku uh, Uh, ņemot vērā cilvēktiesības, proti šeit uh, uh, panākt līdzsvaru starp dialogu un atbildību. Šobrīd, protams, cilvēktiesība ievērošana ir stipra prioritāte Eiropas Savienības ārējās attiecībās, bet tagad galvenokārt ir runa par dialogu. Jautājums ir tāds, vai nevarētu šeit šajā dialogā vairāk iesaistīt atbildības jautājumus par cilvēktiesību pārkāpumiem. Un uh, tādā izpratnē varbūt vajadzētu ne tikai eh, izmantot dialogu šo jautājumu risināšanā, bet eh, varbūt arī kaut kādus citus iespējams instrumentus, kā ar kuru starpniecību Eiropas Savienība varētu veicināt kapacitāti celt apziņas līmeni par cilvēktiesību jautājumiem uzņēmumos. Šajā saistībā Kā jau mēs prezentācijas sākumā runājām, šis te jautājums uzņēmējdarbība un cilvēktiesības, tam būtu jādod uh, vieta dialogā, uh, jo šajos dialogos galvenokārt ir runa par valstu problēmām saistībā ar cilvēktiesībām. Un jautājums ir, vai nevajadzētu šeit piesaistīt arī uzņēmumus, starptautiskos uzņēmumus, kā uh, atsevišķu aspektu šajā dialogā. Un šajā izpratnē tad. Uh, varētu uh, diskutēt ar trešajām valstīm. GSP plus kotono nolīgums, uh, ekonomiskās partnerattiecības nolīgumi, tas viss tiek apspriests mūsu dokumentā. Uh, šeit mums šķiet, ka ir uh, jāizvirza nosacījumu mehānismi, bet tiem ir jābūt elastīgiem, lai varētu tiešāk vērsties uz uzņēmumiem. Uh, Un nu, visbeidzot, eh, īsti pieminēšu mūsu pēdējo ieteikumu, proti saistībā ar īpašā pārstāvja ieteikumiem, mēs uzskatām, ka pretlīdzekļi ir viens no galvenajiem aspektiem, lai īstenotu veiksmīgu uzņēmē darbības un cilvēktiesību politiku un ņemot vairāk Uh, eh, resursus, kas ir Eiropas Savienībai un pieredzi, Eiropas Savienībai vajadzētu Uh, globālā līmenī veidot šādus uh, palīdzības mehānismus. E, ļoti labi, Ulters kungs. Lūk, mēs redzam, kā tiek labi tērēt un pareizi tērēt Eiropas naudu. Morison kungs, jūs vadāt institūtu cilvēktiesībām un uh, uzņēmēju darbībai. Paldies, e, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties apakškomitē par šo iespēju uzstāties cilvēktiesību Eh, in, iniciatīva biznesa vadītāju vidū eh, izveidojas pirms sešiem gadiem šeit Briselē 2003. gadā. Un tā ir pa, eh, tās izpausmes ir bijušas, lai parādītu to, kā cilvēktiesību universālā deklarācija var tikt integrēta biznesa pārvaldībā. Uh, Mēs esam izveidojuši tādu pieeju, kas ir balstīta uz pierādījumiem, un mēs esam izveidojuši paši sev metodoloģiju, lai varētu strādāt un risināt šo ļoti kritisko jautājumu. Mēs apvienojam ļoti nozīmīgas, pat vislielākās uz, eh, uzņēmējas sabiedrības pasaulē tādas kā Statoil, Barclays, Ericsson, General Electric, Holit Packard un iniciatīvu līdz šim ir vadījusi Mērija Robinsona, bijusi īrijas prezidente un bijusi cilvēka eh, tiesību augstā eh, komisāra apvienotajās nācijās. Mēs eh, esam veidojuši uh, proaktīvu pieju cilvēku tiesībās. Un pēdējo sešu gadu laikā mēs esam pārliecinājušies, ka bizness un cilvēktiesības šīs attiecības vēl aizvien ir bērnu autiņos, taču ir nepieciešams lielāka lielāka darbība no eh, valstu puses un atsevišķi komentāri nebūtu vairāk kritika, gan, bet drīzākā uzaicinājums uz partnerattiecībām. Mēs esam atbalstījuši profesoru Džonu Ragī darbu un mēs esam, esam strādājuši pie tā, lai varētu atbalstīt Protect Respect Remedy ietvaru. Un šeit es vēlos citēt Eh, ka šis, eh, šī struktūra tiek uzskatīta kā labi izveidot, skaidri saskaņot, kas ir palīdzējusi eh, krietni virzīt uz priekšu debatas. Un šis citējums nav viss ņemts no Amnesty International, lai gan tā varētu būt, bet gan no pasaules trim mm, biznesa organizācijām E, priekšsēdētāji pārtrauc, ka runātājs ir pārāk, virzās pārāk ātri, lai varētu spēt viņu iztulkot. Un šeit ir jāpieskaitā e, darba devēja starptautiskā organizācija, ESAO eh, eh, rūpniecības organizācija un starptautiskā tirzniecības kāmera. Šeit es gribētu norādīt to, ka pirmkārt uzņēmējiem ir nepieciešams valstis, lai varētu veidot šo struktūru, otrkārt eh, brīvprātīgais debaša raksturs ir labi polarizēts Eiropas Savienībā un treškārt tā ir patiesa iespēja Eiropas Savienības vadībai. Mums ir nepieciešams piedāvāt uzņēmējiem eh, saprātīgu spēles laukumu, lai tie varētu tikt galā ar politiskām ekspektācijām. Mēs redzam arī šajā sakarā ļoti labu saskaņošanu starp uzņē, uzņēmēju darbību, investīcijām, korporatīvo likumdošanu, vērtspapīru dokumentiem un cilvēktiesību politiku ir jāveido ciešāk saikne starp to, ko sagaida cilvēktiesību ziņā uzņēmumi un tie, kurs, e, kuri e, strādā divpasējos nolīgumos, e, pārvaldības nolīgumos un arī Eiropas Savienības vēstniecība aktivitātēs pasaulē. Atsevišķas Eiropas Savienības, atsevišķas Eiropas valstis ir kļuvušas par nozīmīgiem vadītājiem ar citiem globāliem reģioniem, taču mēs tomēr gribētu, lai būtu spēcīgāka pozīcija pašā Eiropas Savienībā. Arī uzņēmēji eh, seko, kā eh, darbojās un kā rīkojas valstis, un ir tik tiešām nepieciešamība eh, nodrošināt labākus atskaitīšanās mehānismus, lai varētu sodīt tos uzņēmējus un tās uzņēmējdarbības darbības E, kuras e, maz rūpējās vai pat pārkāp cilvēktiesības. Vai arī e, nesakot to ievērošanu. Eiropas Savienība varētu daudz vairāk darīt, lai stiprinātu SAO nacionālos kontaktpunktus un arī attīstītu ombudu darbību Eiropas Savienībā. Ir ārkārtīgi būtiski tas, ka Eiropas valstis un citi reģioni, tādi kā Āfrika, Āzija un uh, Amerikas reģions, arī strādā pie šiem jautājumiem. Un šobrīd augsta līmeņa Eiropas kompānijas piesaista daudz uh, vairāk uh, politisku un sabiedrības īgnumu pār cilvēktiesību pārkāpumiem. Dažkārt tas ir pelnīti, bet E, ļoti bieži tiek slēpta daudz nepatīkamākā realitāte, kāda pastāv Ķīnas, Krievijas, Brazīlijas un Indijas kompānijās, kurām arī ir jābūt atbildīgām par savām darbībām. E, ļoti bieži jāapzinās, ka daudz uzņēmumi ir e, daļēji vai pilnīgi valsts pārvaldībā. Un ļoti bieži atka, ir pilnīgi cita situācija ar mazākiem uzņēmumiem, kas ir vidēja vai maza lieluma. E, tāpat arī daudz uzņēmumu atsevišķās valstīs nav publiski e, reģistrēti un uzskaitīti, un e, informācijas materiāls nav pieejams. Tālāk nākamais punkts ir jāveido uh, obligātas eh, eh, debates pār šiem cilvēku tiesību jautājumiem. To... Ir ļoti bieži tāda situācija, ka valstīs ir iekšēji konflikti, korupcija un ir ļoti neviendabīga regulatīvā vide. Un dažkārt uzņēmējam ir jābalansē uz pieprasījuma un e, no vietējo iedzīvotāju puses un konfliktēšanu ar cilvēku situācijām pēc būtības. Ļoti bieži uzņēmēji ir jārisina cilvēktiesība, iekšējie cilvēktiesība jautājumi, so, e, tālāk investoru e, ekspektācijas un arī vietējā situācija un pieeja korporatīvai sociālai atbildībai varētu būt ar zināmu eh, nozīmi 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās tomēr ir daudz maz viendabīgs spēles laukums. Taču tas neko daudz nenozīmē, runājot par cilvēktiesībām, tad, kad Eiropas Savienības uzņēmumi darbojas ārpus Eiropas Savienības. Eh, tālāk man treš, mans trešais un pēdējais punkts. Ir, eh, ka tas dod patiesi iespējas Eiropas Savienības eh, vadītspējai. Eh, ļoti bieži šie jautājumi eh, notiek par spīti un nevis tāpēc, ka Eiropas Savienības pozīcija šāda ir. Un šeit inovatīvs darbs ir jānosauc Āfrikā, vidējos austrumos, dažkārt tas notiek attīstības aģentūrās. Uzņēmēji ļoti bieži strādā vadības pozīcijās un šobrīd situācija ir daudzpusīga. Piemēram, Yahoo, Microsoft un Google iesaistīšanās privātums ziņā, tāpat Novārtis Novo Nordisks Sanofi, kas atzīst tiesības uz veselību, un Suez Violīte, Thames Water, Coca-Cola, Pepsi, uh, kas e, strādā pie, e, kas atzīst tiesības uz ūdeni. Mums ir jānorāda tas, ka nav labāks struktūras kā tā, ko veido apvienotās nācijas un profesors Džams Rūgijs. Biznesa vadības iniciatīva stiprina šo struktūru un cer, ka uh, mēs varēsim to virzīt uz priekšu. Paldies, Morison kungs, un tagad dodu vārdu Kazāls kundzei, kura runās Eiropas korporatīvās, korporatīvo tiesību koordinatori, kurai arī ir daudz pārstāvju šajā sēžu zālē. Kazāls kundzei, jums tiek dots vārds, vai jūs vēlaties arī mums ko demonstrēt?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 nedaudz gaismas pietiekami. Euh, mm, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties apakškomitejai par šo te lielisko iespēju, ka mēs šodien šeit varam ierasties. Uh, Mēs, nevalstiskās organizācijas, esam sagatavojuši dokumentu eh, īpaši šai uzklausīšanai un eh, varat atrast to zāles aizmugurē. Tur ir apkopots tas, ko es jums tagad stāstīšu. Eiropas eh, korporatīvās taisnīguma koalīcija apvieno vairāk kā 250 eh, pilsoniskās savienības organizācijas, atsīs, iesaistot arī cilvēktiesību jautājums, bet arī uh, arotbiedrības uh, no visas Eiropas, piemēram, Cilvēktiesību federācija un ar, uh, Amnesty International, um, Oxfam, Greenpeace un citus. Šai uzklausīšanai mēs esam arī sadarbojušies ar uh, Beļģijas iestādēm, ar Nīderlandi eh, un arī ar Global Witness, lai sniegtu jums eh, šīs problēmas eh, pierādījumus. Like raise... Es gribētu jums minēt vairākas lietas. Pirmkārt, ko mēs uzskatām par problēmu un kāpēc mēs darbojamies. Uh, Mēs redzam, ka uh, nedarbojas uh, juridiskās sistēma, līdz ar to netiek saukts pie atbildības starptautiskās korporācijas. Un uh, mēs uzskatām, ka tas rada milzīgu problēmu, tā ir nesodāmība un pretlīdzekļu trūkums. Uh, cilvēkiem nav pieeja tiesiskiem uh, vai citiem uh, aizsardzības pasākumiem, lai uh, kaut kā novērstu viņu problēmas. Un mēs arī uzskatām, ka Eiropas līmenī ir līdzvērtīgs uh, uh, vide un uh, līdz ar to daži uzņēmumi ir labākā vai citi ir sliktākā um, situācijā. Tātad mūsuprāt kaut kas ir jādara. Gribētu. Uh, konkretizēt šo problēmu ar piemēru no uh, Kongo Demokrātiskās republikas. Uh, par to ar mums runā Global Witness, uh, tā ir uh, apvienotās karalistas uh, kompānija Aplamex, kas tur darbojas. 2007. gada februārī Global Witness iesniedza sūdzību pret Aplamex, ka tiek pārkāpts SAO vadlīnijas. Uh, apvienotās karalistas kontaktpunkts šo lietu izmeklēja, un 2008. gada augustā tika publicēts galīgais paziņojums, kur uh, tika atzītas šīs te sūdzības, un visbeidzot savā galējā uh, secinājumā uh, apvienotās karalistas kontaktpunkts ieteica pārskatīt korporatīvās atbildības politiku šim uzņēmumam, un tur būtu jāņem vērā arī cilvēku tiesību jautājumi kā, kā tas skar cilvēktiesības, kā šī kompānija darbojas. Bet Nacionālais kontaktpunkts vēl nav saņēmis Dafimeks nekāda uh, informācija par to, vai šie ieteikumi ir ieviest vai nē. Very... Šis ir tikai viens ļoti konkrēts gadījums no Kongo, konkrēts valsts, bet uh, līdzīgi gadījumi ir arī daudz citi, un uh, tie noteikti arī ir, ir svarīgi. Šeit uh, parādās tas, ka labprātīgi mehānismi lielākajā daļā gadījumu neko nedod. Uh, tas nenāk par labu uh, sabiedrībai, un SAU vadlīnijas ir tāds uh, labprātīgs instruments. Uh, un mēs uzskatām, ka ir jābūt saistošākai pieejai, lai papla, papildinātu uh, labprātīgās iniciatīvas, brīvprātīgās iniciatīvas ar saistošiem instrumentiem un tāpēc arī, piemēram, G8 mēs šeit pieminam, un labprātīgi, brīvprātīgi pasākumi nevar būt likumdošanas aizstājējs. Otrakārt, šodien gribētu jums uh, teikt, ka Eiropas Savienībai šeit ir jārīkojas. Mēs uzskatām, ka Ragija kunga piedāvātais ietvars eh, par eh, pretlīdzekļiem eh, ir ļoti labs pamats, lai Eiropas Savienība un starptautiskā sabiedrība varētu rīkoties, un tā ir vēsturiska iespēja Eiropas Savienībai rīkoties un, un ieguldīt, dot savu ieguldījumu, lai Regija kunga piedāvātais ietvars sāktu darboties. Un, uh, Eiropas Savienība varētu piedāvāt skaidrākus ieteikumus uh, ko valsts varētu darīt, lai veicinātu savu uh, uzņēmumu atbildību. Un šeit arī Eiropas Savienībā jāņemās, jāuzņemās uz vadošā loma. Šeit pieeja tiesu sistēmai ir ļoti būtiska. Mēs turpināsim attīstīt idejas kopā ar Regekongu un Eiropas Savienību šajā virzienā. bez Eiropas Savienības eh, saistībām, proti klimata pārmaiņās, cilvēktiesību izplatībā, biodaudzveidības eh, aizsargāšanā, darba vietu radīšanā. Eh, tas viss nebūs tik svarīgi, ja Eiropas Savienība nepievērsīsies saviem uzņēmumiem pasaulē un Eiropā. Finanšu krīze ir mainījusi lēmumu pieņēmēju diskusijas pēkšņi Um, liela daļa likumdošanas vairs nav nozīmīga, un arī uh, NVO šeit Eiropā ir īstenojušas kampaņu, un mēs redzam, ka beidzot komisija sāk uzklausīt mūsu uh, pozīciju un būt atvērtāk. Eiropas parlamenta uh, loma ir bijusi ļoti būtiska arī šīs nostājas maiņā, un paldies par to. Uh, Mūsu spiediena un darba rezultāts ir eh, tāds, ka Digi Enterprise eh, veiks pētījumu, lai identificētu to, kāda tad ir situācija attiecībā uz Eiropas Savienības uzņēmumu atbildības darbojoties ārzemēs. Uh, Mēs ar nepacietību gaidām arī Eiropas Savienības padomas iestājas šajās diskusijās, lai vidējā termiņā komisija varētu uh, gūt plašāku mandātu, lai mm, labot trūkums un vajadzīgo likumdošanu pieņemt. Mēs arī uzskatām, ka Votars kungs tiešām ir labi pastrādājis, uh, runājot par cilvēktiesību dimensiju Eiropas Savienības politikās. Treškārt, runāšu par uh, darbu, ko mēs kā NVO esam darījušas un uh, ko mēs piedāvājam kā risinājums šodien. Mūsu uh, pētījums, ko uh, 2008. gada maijā mēs prezentējam šeit parlamentā, un tā ir pieejama arī zāles aizmugurēm mūsu mājaslapā, tur ir runa par trim iespējamiem risinājumiem, kas ir tādā principu līmenī. Un mēs turpinām strādāt, lai uzlabotu Startautiski uzņēmumi parasti sastāv no daudziem, daudzām juridiskām vienībām, un uh, šī te koncepcija um, un uh, ir atbildības ierobežošana, tas ir no vienas puses aizsargā kompānijas un to direktors no atbildības par savu apakšuzņēmēju un uh, filiāļu rīcību un um, vajadzētu šo situāciju labot tādējādi, ka uh, mēs pārtrauktu šo te uh, ierobežotās atbildības doktrīnu, bet uh, skaidri gribu teikt, ka tas būtu jāpiemēro tikai cilvēktiesību un vides jomā. Kā tas ir redzams šajā te tabulā, situācija tagad ir tāda, ka, piemēram, uh, Eiropas kompānija var uh, gūt labumu no uh, Uh, darbības, ko tā veic ar savu filiālu starpniecību pasaulē, bet atbildība būs šīm filiālēm par kaut kādiem pārkāpumiem. Un mēs redzam, ka šī te mātes kompānija uh, uh vajadzētu pieņemt tādus noteikumus, lai šīs mātes kompānijas būtu atbildīgas par cilvēktiesību vai vidas uh, noteikumu pārkāpumiem pasaulē. Mēs uzskatām, ka arī direktoriem Eiropas kompānijās būtu jānosaka ar likumu izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus viņu atbildības sfērā, proti, lai būtu aktīvs eh, rūpēšanās pienākums direktoriem. Un, protams, vēl ir jānoskaidro šīs te pienākuma koncepcijas un arī atbildības koncepciju. Mēs aicinām Regiju kungu un citus, kas strādā pie šiem jautājumiem, turpināt darbu šajā jomā. Otrs mūsu prasība aspekts pievēršas eh, pieejai tieslietu sistēmai, un nav svarīgi, cik daudz likumdošanas ir spēkā, ja nav ieviešanas mehānismu, tad tas nedarbojas. Uh, Un tāpēc mēs uzskatām, ka jebkura noteikuma, jeb likumdošanas normas efektivitāte at atkarīga no ieviešanas eh, prece, procedūrām. Eiropas kopiena tiesa piedāvā eh, jebkuram pilsonim piedāvāt iespēju ieviest sūdzību eh, kopiena tiesā pret cilvēktiesību un vidas jautājumiem, un arī šeit ir jābūt runa par kompensācijām, Bet tur joprojām ir dažādi šķēršļi, kāpēc uh, iedzīvotāji nevar vērsties tiesā un saņemt taisnīgumu. NVO vajadzētu arī skaidrāk nostāju ieņemt uh, par to, ka šīs lietas ir jāskat un jātiesā vainīgie. Uh, šeit mēs runājam par labāku caurskatāmību. Uh, Voters kungs to jau minēja, un parlaments arī to vairāk kārt ir uzsvērs. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai un Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgu, uh, ļoti vajadzīgi uh, salīdzināmi uh, ziņošanas standarti, kas neatiec uz finansēm. Mēs domājam, ka tas būtu jābalsta uz jau labo praksi, kas ir ieviesta. Mēs negribam to sākt no nulles, bet ir tiešām praksa, ko varētu jau ņemt vērā. Eiropas Savienībai jau ir likumdošana šajā jomā. Vissvarīgākais mums ir tas, lai šis ziņojums iestvertu no vienas puses e, uzņēmumu grupas identificēšanu, bet arī atbildības jomu, kāda ir uzņēmuma. Otrakārt, šeit būtu jānorāda arī cilvēktiesību un vīdes riski un um, pasākumu, ko veids šīs, šie uzņēmumi, lai risinātu šīs problēmas. Un treškārt, uh, cilvēktiesību un uh, vides jomā būtu jāvērtē attiecīgā uzņēmuma ietekmi uz šīm jomām. Mēs uzskatām, ka jābūt arī sektorāliem indikatoriem, kas tiktu izstrādāt. Mēs nevaram uh, viens un tos pašus indikators piemērot visos sektoros. Uh, Te būtu jāiesaist viss eh, iesaistītās puses, izstrādājot indikātors, un direktoriem būtu jābūt atbildībai par šo ziņojumu, un viņiem būtu jābūt arī galīgajai atbildībai par uh, iespējamām problēmām. Uh, Tātad mēs vēl redzē, gribētu, lai nevalstiskās organizācijas varētu iesūdzēt uh, kompānijas tiesā, kas šobrīd nav iespējams, un, uh, protams, arī ir jāpārbauda šie ziņojumi. Šobrīd mēs uh, meklējam, identificējam konkrētus uh, likumdošanas aktus Eiropas Savienībā, kas uh, varētu ar dažādiem grozījumiem ņemt vērā šos priekšlikums, bet, eh, kā jau minēju, tas ir tikai principu līmenī, un šeit vēl ir vairāk eh, darba nepieciešams, un eh, mēs domājam, ka parlaments varētu mums palīdzēt šajā darbā. Visbeidzot, gribētu runāt par ieteikumiem. Gribētu sākt ar ieteikumiem priekšlikumiem Eiropas parlamentam. Uh, jo mēs šeit šodien esam ielūgti, mums ir lieliska iespēja priekšā, pēc diviem mēnešiem būs vēlēšanas. Mēs zinām, ka programmas jau ir izstrādāts, bet mēs ceram, ka politiskās grupas izmantos iespēju iekļaut uh, uzņēmuma atbildības jautājumus par cilvēktiesībām savās priekšvēlēšana programmās un uh, par to runāt, ja tas jau nav darīts. Turmākajos mēnešos, tātad pēc vēlēšanām, parlamentam ir ļoti būtiska uh, loma, proti uh, apstiprināt komisijas sastāvu, un mēs vēlētos, uh, lai komitejas izvērtētu uh, uzņēmuma atbildības uh, jautājumu cilvēktiesību jomā un vidus jomā arī šajā aspektā. Like to to see more debates and more hearings. Papildu uzdevums būtu arī tiešām runāt ar vien vairāk visos iespējamos fórumos un visās attiecīgi parlamentu komitejās par starptautisko atbildību. Ja mēs runājam par nodarbinātības lietu komitejā, mēs zinām, ka tur ir zināmas lietas jau panākts, un šī sadarbība arī ar cilvēktiesību apakškomiteju, bet vajadzētu iesaistīt arī vēl citas komitejas. Uh, Un vajadzētu jums tomēr aicināt arī cilvēkus, kas ir cietuši, uzklausīt viņus un tiešām iegūt šo būtisko informāciju. Mēs arī sagaidām, ka parlaments sagaidos tālāko pētījumu par um, šo jomu, sadarbību arī ar komisijas ģenerāla direktorātu, un tas tiešām būs skaidrs ietvers um, nākošai topošai Eiropas Savienības likumdošanai, kas būtu jāpiemēro arī šiem visiem uzņēmumiem, lai tiešām izskaustu visus trūkums un tālāk sagatavotu vajadzīgās rekomendācijas turpmākam darbam. Parlamentam te ir būtiska loma, kas ir jāizteno. Nākošie uzstādījumi konkrēti piemēri, ko mēs varam skatīties, varam attīstības fonds. Ir jau konkrēti projekti, kur ir uzsākti un iesaist dažāds uzņēmums, paredzot finanses, um, pētniecības un attīstības projektiem attīstības valstīs. Uh, Un arī šajā jomā ir jātiecina visas minimālās prasības cilvēktiesībām un starptautiskiem standartiem. Tas tik daudz attiecībā uz parlamentu. Un kopumā Eiropas Savienība mēs sagaidām, ka tiešām tā pievērsīs lielāku uzmanību cilvēktiesībām. Un es tiešām varētu arī jums, profesor, nākt klājā vēl dažiem priekšlikumiem vēlāk. Bet šie trīs svarīgākie soļi, kurus mēs sagaidām Eiropas Savienības. Lūk, pirmais mēs eh, redzam, ka tas tiks sasniegts pavisam drīz. Uh, padomes secinājumi vai paziņojums, nu, vai kā cita veida dokuments, kas vismaz atzītu faktu, kā ir šāds starptautiskais ietvers, kuru ir prezentējis profesors Regī, un kas nosaka zināmas atbildības uh, Eiropas Savienības līmenī un dalībvalsts līmenī un paliec labāk pieeju zināmiem risinājumiem. Tāpat mēs sagaidām, ka arī pētījumam būs turpinājums, Un mēs sagaidām, lai tiešām noteiktu svarīgākos jautājumus attiecīgi katram ģenerāldirektorātam un komisijas dienestiem. Jo mēs nevaram runāt tikai par šādu cilvēktiesību ģenerāldirektorātā vienotu, vienu atbildību. Tam jāskatās tiešām um, horizontāli, kā mēs to varam īstenot visdažādākās jomās. Līdz šim tas, diemžēl, tā nav noticis. Tāpēc mēs sagaidām, ka šo jautājumu arī mēs turpināsim skaidrot un noskaidrosim, kurš par ko atbildīgs, un izstrādāt arī turpmāko darbību. Tas arī būtu viss. Paldies! Paldies, Kazāls kundze, jūs koordinācija labi nostrādāja un ir labā darba kārtība. Es vēlos norādīt, ka ziņojumā, kas bija viens no četriem ziņojumiem mūsu sasaukuma laikā, mēs um, pieņēmām Eiropas parlamentā iespējamu sankciju pieņemšanu, taiskaitā attiecībā uz uzņēmumiem un taiskaitā attiecībā par eh, vides tiesību pārkāpšanu. Un šo pozīciju atbalstīja arī padome plenārsēdē diskusiju laikā, tātad tas ir ļoti noderīgi, jo arī es uzskatu, ka bez sankcijām tādā vai citādā veidā, vai no nu starptautisko, vai vietējo, vai Eiropas tiesu, un īstenojot uh, Eh, neīstenot sankcijas, ir ļoti eh, grūti būt ticamiem noteiktajos mērķos un to sasniegšanā. Tāpēc es atgādinu šo ziņojumu, kas deva iespēju uzsākt skatīt ļoti svarīgo debašu punktu. Un pēdējais runātājs ir Evans Kungs. Evans Kungs, jūs vadāt. Uh, konsultatīvo komiteju pie ESAU un jūs strādājat pie šiem jautājumiem. Cik tālu jūs esat tikuši? Said, my J, my... Paldies, kā jūs priekšsādātāji pareizi norādījāt, mans ikdienas darbs ir tiešām um, arī darboties kā konsultatīvā komiteja, bet mēs arī mēs starptautiskās ārotbiedrības um, partneri un esam sadarbojamies tieši ar daudziem nacionālām partneriem. Uh, Un vispirms gribu tomēr sniegt jums zinām personīgu viedokli par to, kādā kontekstā profesora Ragīvā darbs šobrīd ir jāizskata un par zinām pieredzi, kuru mēs esam izmantojuši kā vienu instrumentu, par, eh, kas ir vērsts uz daudz uh, nacionāliem uzņēmumiem un to darbību, kā mēs esam to pārskatījuši jau kopš 2000. gada vairākas reizes, tiešām būtiski pārskatījuši. Tad es pirms par kontekstu. Uh, Cik svarīgi šīs diskusijas par cilvēktiesībām? Nu, mēs redzam, ka tas ir arvien nopietnāks jautājums. Un uh, privātajā sektorā lielāka daļa īpašumu, atvainojiet, šī darbība notiek uh, piegādes ķēžu mm, sistēmā, un tas nozīmē, ka viss savstarpēji saistīti. Un ko mēs redzam? Mums uh, ar vienu pieaug um, pārticības atšķirības, um, ienākuma atšķirības, un šīs plaisas palielinās. Un tāpēc mums ir tiešām jāpievērš uzmanību pašam galvenam jautājumam, kas ir cilvēktiesību standarti. Bet aiz tā ir vēl cits jautājums par mm, uzņēmumu atbildību. Otkārt, gribu norādīt, ka mūsu um, vietējās nozars, uh, tad filiālis darbojas, lai tiešām meklētu konkrēts risinājums. Uh, nodrošināt arī darba attiecību sakārtošanu un uzlabot arī valdības eh, nostāju dažādos jautājumos. Tieši tāpēc ļoti svarīgi, ka profesors Ragī runā par to, ka Ženēvā viņš ir uzstājis, uzsācis šīs nopietnās diskusijas, kas tiešām tāds, nu, um, pilnīgi tā kā apvērsums. Mēs tomēr tagad arī savā ziņā gribam to veicināt. Un treškārt, gribu norādīt, ka mūsu uzkrātā pieredze pēdējo 5-7 gadu laikā Eiropas komisijā kur mēs esam izstrādājuši Eiropas Savienības definīciju par starptautiskajām atbildību. Um, to jau arī norādīja ne tikai privātām sektoram, bet arī valdu, valdību atbildība. Manuprāt, šī situācija diemžēl nav uzlabojusies, un kā profesors Ragi ir norādījis, ir mums ir tiešām ir jāpanāk, kad no vārdiem ķeramies pie darbiem. Un kā izskanēja pāris minūtes iepriekš, mums šobrīd šīs diskusijas notiek iespējams otrā lielākā tirgus izgāšanās gadījumā e, kontekstā, kāda vispār ir piedāvā, piedzīvots vēsturē. Pirms diviem gadiem mēs sākam runāt par um, vides pārmaiņu apturēšanu, klimatu pārmaiņu apturēšanu un bioekonomistu runāja, tā bija viena izgāšanās un tagad finanšu krīze. Uh, uh, ir nopietnas satricinājums, un līdz ar to debats ir pilnīgi skaidrs, kas parāda, ka uh, pašregulācija nozīmē vispār nekādu neregulāciju, ja nav noteikumu, nekas neno, neregulē šādu darbību. Un tieši tāpēc, ja mēs runājam tikai par brīvprātīgo principu, tas ir nepieņemams kompromiss. Tāpēc, nu, skatāmies, kāda ir šī aktuālā situācija. Ženēva bija, zināms, tāds kā grūdienis, lai notika, bet tagad ir tiešām skatīties laiks pienācis, ko mēs varam konkrēti darīt nākošo mēnešu laikā. Panākt, lai valdības varētu risināt konkrētas lietas, risināt arī finanšu jautājumus un tiešām atrunāt skaidri, ko tas nozīmē finansiāli un kāds ir iekmēs cilvēktiesības un cilvēktiesības standārts. Bet vēl gribu atsaukties uz uh, profesoru Regiju izstrādāt ietvaru par risinājumiem. Mums ir tiešām ir jāredz, kā tas var palīdzēt atrast konkrēts risinājums nopietnos jautājumos. Pirmkārt, par uzkrāto pieredzi, par valsts pienākumu aizsargāt attiecību uz OECD vadlīnijām. Un es ar tām visu labi iepazinies. Manuprāt, galvenā problēma jau ir tieši tā, kā profesors reģistrā ziņām arī norāda, ka institūcijas savstarpēji nespēj īsti funkcionēt un nespēja funkcionēt valdības ietvaros un nespēja līdz ar to funkcionēt statautiski, nenodrošina šādu saliedētu politiku. Un es gribu norādīt, ka tas nav tikai uh, attiecināms uz darba standārtu ievērošanu, jeb darba likumdošanas ievērošanu. Mums ir konkrēti e, procesi jau starptautiskajā darba organizācijā, ILO un tāpat arī nacionālā ziņā. Un, zinām, protams, soļi spērti un, zinām, seks ir. Savukārt OECD vadlīnijas balstās uz šiem starptautiskās a, darba organizācijas ILO standartiem. Tomēr ar vieni problēmas par to piemērošanu. Un nav saskaņots rīcības starp valdības ekonomiskām funkcijām, kā mēs redzam, kāda veida noteikumi viņi izstrādā attiecībā uz investīcijām, nolīgumiem un tirdzniecības nolīgumiem, un kas savukārt noliek ar visu, kas attiecināms uz darba attiecību sakārtošanu. OECD valstu vadlīniju ievēršana ir bijusi ļoti vāja Un tad mēs redzam, ka to visu pakārto tikai starptautiskiem tirsniecības nolīgumiem, investīciju nolīgumiem, arbitrācijas standartiem un uh, dažāda veida mm, citas normas netiek vienkārši attīstītas. Tāpēc 2010. gadu mēs sagaidām kā gadu, kur mēs tiešām stiprināsim, nocementēsim cilvēktiesības arī šajā jomā. Un tas ir vērsts uz to, lai nodrošinātu līdzsvaru starp vāru un atbildību, nodrošinot starptautiskos darba attiecības sakārtošanu. Runāt ar arotbiedrībām, arī nevalstiskām organizācijām, aptuveni simts dažādu gadījumu kopš 2001. gada jau ir izskatīta attiecībā uz darba standartu ievērošanu kopš 2001. gada, kad šīs vadlīnijas tika izveidotas. Un mēs redzam, kā zināmos veidos konflikti ir risināti. Aptuveni 50 uh, ir tikuši risināti un 25 ir atrisināti pozitīvā veidā, kur jūs varētu teikt, ka rezultāts ir nācis par labu pašiem darbiniekiem. Savukārt no otriem 25 mēs esam norādījuši, ka 12 gadījumos aptuveni tad valdība iesaistās ļoti aktīvi nodrošinot kontaktpunktus un informāciju. Līdz ar to skaidrēdzams, ka politiskā griba ir ļoti vāja. Šobrīd viņas trūks, lai šos vadlīnijas īstenotu. Otkārt, attiecībā uz citām diskusijām par nosacījumiem, ekspo kredītiem, par ko jau arī iepriekšējā runātā arī runāja šorīt, mums ir jānodrošina, zinām, pēcticība starp to, ko valsts sagaida no ekonomiskajiem spēlētājiem un kāds ir atspogļots arī OECD vadlīnijās. Un no otras puses, cik daudz valsts ir gatava arī piedalīties un atbalstīt finansiāli. Uh, Un šobrīd mūsu sarunas ar biznesa partneriem, ar biznesa pārstāvjiem, skaidri norāda, ka mēs parasti norādām, ka jums jau nav, neviens nespiež pieņemt šo valsts palīdzību, valsts naudu, bet ja jūs to izdarat, jums jāievēro zinām standarti. Savukārt krīzes laikā tas tiešām kļūst par centrālo jautājumu, jo tas ir papildus spiediens, lai valdības sniegtu lielāku eksportu kredītu, jeb eksportu garantiju atbalstu. Uh, Un lūk, arī jau tajās mm, jomās, kur valdības eh, līdz šim ir darbojušas, tur tomēr var būt konkrēti uzlabojumi. Tiešām laiks paliek arvien mazāk, un es centos izlasīt svarīgākos jautājumus un jums pateikt. Tātad par izcinājumiem. Viens konkrēts jautājums, kas ir iekļauts OECD vadlīnijās, ir nacionālie kontaktpunkti. Nu, te atkal mūsu dienas tomēr ierosinātu runāt par to, ka viena puse, jeb divas trešdaļas no šiem kontaktpunktiem tikai reāli darbojas tādā veidā, kā tiem vajadzētu strādāt. Mēģinot darboties kā starpnieks starp dažādām konfliktu pusēm, panākot labvēlīgu risinājumu tam līdzīgi. Ir, protams, zinām pozitīvi rezultāti starpniecības ja mediācijas jomā. Nu, piemēram, apvienotās karalistes nacionālais kontaktpunkts panāca izlīgumu um, vienā svarīgā lietā un tas ļāva attiecīgi arodbiedrībām izstrādāt globālo ietvaru ar šo starptautisko korporāciju uzņēmumu. Bet mēs redzam, ka finanšu ministrija to um, īpaši neuzskata par nopietnu un uzskata, ka tas kaut kas nu, nesvarīgs, nekādā ziņā neprioritārs jautājums. Līdz, vai mēs tiešām nodrošinām, zinām, at, atskaites punktu, kā piemēram nacionālajie parlamenti, vai ir zinām centieni nodrošināt šādu arī personāla pēcsacību, lai viņi tiešām varētu tik galā ar visiem uzdevumiem, lai viņi būtu labi nodrošināti ar visiem resursiem, daudz, lai varētu risināt daudzos jautājumus. Nu, tas nav īsti atrisināts. Un šīs OECD vadlīnijas um, var darboties tikai tad, ja šie kontaktpunkti patiešām darbojas. Uh, Priekšsēdēt norāda, ka runātājiem tiešām jābeidz. Nu labi, nobeigumā. Ko mums šī krīzes situācija liek paraudzīties savādāk? Mēs esam nonākuši zināmās krustcelēs. Ir finanšu spiediens no vienas puses uz konkrētiem uzņēmumiem un panākt lielāku izmaksu liederību, ietaupīt līdzekļus, un tas, protams, mēģina var no otras puses mēģināt tomēr attīstīt arī šīs darba attiecību uzlabošanās. Tā kā nākamais jautājums par to, kas notiks, ja valdība tiešām paņem šo īpašumtiesības un kā viņi to administrēs. Mēs sagaidām, ka konkrētās iniciatīvas, kas jau izskanēja G8, G20 sanāksmu laikā par konkrētu standartu ievērošanu, lai šo hartu tiešām varētu tālāk virzīt, mm, starptautisko paktu varētu tālāk virzīt. Mēs tiešām sagaidām. Eh, paldies. Mēs eh, mūsu sēdes beigās. Eh, mums atkal ir pietrūcis laika, es nevaru pat jautāt kolēģiem, vai tie vēlas izteikties, kas tik tiešām šādā parlamentārā komitejā ir dramatiska situācija. Tomēr mums ir Um, mazliet laika, mazliet papildu minūtes. Paldies tulkiem, Anna Veronika Lūdzu. Uh, paldies, priekšsēdētājs, gribētu pateikties runātājiem. Un šis ir ļoti svarīgs jautājums, svarīga iniciatīva, un es gribētu izcelt to, cik lielā mērā tas pieprasa kopīgu sadarbību no vairākām komitējām uz parlamentā nākamajā sasaukumā. Kā jau to piedāvā NVO, jo es redzu skaidru saikni starp to, ko mēs darām attīstības komitejā un šī darba rezultātā mēs esam strādājuši pārnacionāli un sākuši petīcijas un es ar prieku uzaicināšu jūs parakstīt šo lūgumu rakstu, lai varētu tikt galā ar korupciju. Un mans jautājums Džonam Rogijam būtu, vai jūs redzat saikni starp eh, pie eh, likumdošanas pieprasījumu un mehānismiem Eiropas Savienībā, kuri nepastāv, lai varētu cīnīties pret korupciju ar kādiem mehānismiem varētu palīdzēt aizsargāt eh, un ievā, likt ievērot cilvēktiesības, jo ļoti bieži transnacionālās kompānijas ir iesaistītas cilvēktiesību pārkāpumos trešās valstīs, ir tieši tās pašas, kuras strādā korupti, e, pie, strādā pie vietējo amatpersonu piekukuļošanas, kas nozīmē arī uh, cilvēku tiesību rezultātā pārkāpumu, jo pēc tam citi paliek bez savu pamatu pamat nepieciešamība apmierināšanas, tādu kā ūdens un sanitārās vajadzības, un e, kā mēs varētu nonākt pie aspektiem, pie mehānismiem, jo mums nav mehānismu, ar kuru palīdzību mēs varam cīnīties pret e, korupciju. Paldies, Anna. Ko mēs Veronika Dekaizer nākošā runātāja? Neesam pārliecināti priekšsēdētāji, ka būs jautā, laiks, lai varētu atbildēt uz šo jautājumu. Evans kungs jau uzsāka runāt to, ko es gribēju teikt jau kādu laiku iepriekš, un es gribu pateikties ar visiem runātājiem par to, ka visbeidzot jaunās struktūras, kurām būtu jābūt eh, izveidotām un eh, Eh, iespējams, ka regulatīvās struktūras iegūs citas, varbūt elastīgākas formas. Eh, kas tad notiks šeit ar ekonomisko krīzi, eh, kurā, kurā ir pār mums ne tikai finanšu, bet, bet ekonomiska? Evans kungs jau daļai atbildēs šo jautājumu, jo mēs runājam tik tiešām par jauno lomu, kāda ir valdībām, lai piešķirtu palīdzības un par iespējām nosacīt un pieskaņot šīs palīdzības atcerā, atsevišķām formām vidas aizsardzībā un, un tam līdzīgā veidā, taču tā jau ir daļa no atbildes, taču, ja mums nav, mums eh, nav regulatīvas struktūras, tad eh, mēs nonāksim ļoti sarežģītā situācijā un, manuprāt, jaunās sasaukuma laikā priekšsēdētājs cer, ka atradīšu jūs tajā pašā krēslā. Uh, ka mēs eh, varēsim atkal skatīt šīs pašas debates, jo mums būs neraugoties. Gadiem ritot, jādomā par daudz, daudz, eh, daudz eh, pa, pa, padziļinātākā veidā par šiem jautājumiem. Un tagad es lūkšu Ita kungam gan uzdot jautājumu, kur viņš grib uzdot, manuprāt, Rūgī kungam, bet arī e, norādīt e, vadlīnijas, jo visi redz, ka šis ir pietiekam plašs darba lauks nākamajam sasaukumam un uh, tu varētu palīdzēt orientēt mūsu darbu nākamajā parlamentā. Pēc tam Odīkungs varēs teiks noslēguma vārdus. Ļoti ātri, jo ir jau 34 minūtes. Paldies. Es tiešām izpratīšu jautājumu tā kā um, varbūt ir pienācis laiks tiešām izdarīt zinām kopsavilkumu par mūsu tajām izteiktām interesēm. Un, uh, gribu uzrādīt, vispirms tāpēc divus jautājumus uzdot. Pirmkārt, pateicos jums par to, ko jūs norādījāt par, un uh, jūs tiešām paskaidrojat daudz lietas, un tiešām, es domāju, ļoti svarīgi daudziem cilvēkiem tiešām dzirdēt par to, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt visas interesētās puses. Bet jautājums ir par to, ko jūs darījāt īstenībā. Vai tas tiešām bija, lai panāktu tādu, nu, vismaz grūdienu, un tagad tālāk, lai būtu tāds atbalsts, panāktu daudz plašāku atbalstu. Es tiešām jūs apsveicu, ka jums tas izdevās, bet kā jūs to īsti darījāt? Droši vien, ka mēs to nevaram atkārtot, bet iespējams, ka tas tomēr var kalpot kā modelis, un mums tas būtu noderīgi. Un otrs, turpinot, ko man teica mana kolēģi Veronika par krīzi, dzirdēju, ka jūs jau iepriekš teicāt, ka ir nopietnas iespējas cilvēkiem tagad. Mēs varam sagaidīt, ka lietas nopietni mainīsies, uh, veids, kā mēs tās risinam, bet tomēr man satrauc par to, šī situācija par to, ka ir bijušas nopietnas finanšālas grūtības, tā kā ir sagaidāms, ka valdības nāks klajā ar dažāda veida jaunām prasībām, bet iespējams, ka viņi tomēr sašaurinās šīs iespējas izmantot finanšu visdažādākās iespējas, un ka iespējams nākošo desmit gadu laikā vairs ne, mēs nerunāsim par finansēm, kas tik ļoti svarīgs cilvēktiesību īstenošanai. Un es nezinu, vai tagad beidzamais jautājums ir komisija laiks vispār atbildēt, bet man interesē par visām interesētām pusēm šī faktā debašu laikā. No jūsu puses, kā jūs to redzat? manuprāt, tas, ko es teicu un tas, ko daudz izskanēja, jau neizskanēja kā kritika ekonomikai, komisijai. Droši vien jūs gribat norādīt, ka mēs tiešām runājam par labākās prakses apmaiņu. Taču man šķiet, ka tiešām ir tomēr jānorāda, zinām, kritika par konkrētu jautājumu, nevis par šo um, paktu kopumā, bet um, to, ka es gribētu norādīt. Jūs sagaidāt, ka šis pētījums ko pasūtīs DG Enterprise, kad es varētu iekļaut Ragī kunga visu veikto darbu un reizē arī sniegtu ieguldījumu, gatavoties 2011. gada debatēm. Un līdz ar to jūs varētu parādīt arī Eiropas līderības lomu. Un es tagad to publiski saku, lai tiešām arī jūs atbalstītu jūsu darbā un varbūt pozitīvāk iezīmēt to, ko visu komisija ir panākusi. Mēs sagaidām, ka tas būs tā kā viens no mūsu ārējo attiecību ģenerāla direktorātiem, kas varētu iesaistīties. Un jautājums ir tā, kā jūs tiešām varat nodrošināt šādu ko, uh, horizontālo uh, sadarbību, pēcticību, un vai arī ārējo attiecību ģenerāla direktors būtu ieaicināts piedalīties šajās sarunās Ženevā un panākt to, lai izstrādāt kopējās politikas un programmas, viņi aktīvāk iesaistītos. Un līdz ar to tas seko arī kā turpinājums manam viedoklim, ka nav jāgaida vēlēšanas, bet jāsāk rīkoties tagad. Paldies. Paldies, Ričārd Rugīkungs. Varbūt jūs ļoti īsi tomēr varētu e, nākt klajā ar secinājumiem, reakcijām attiecībā uz e, šīs dienas izteikumiem. Paldies ļoti ātri, es atbildēšu uz uzdotiem jautājumiem un pēc tām e, tulki, nabaga tulki varēs dodiet savās, savās pusdienām. Saikni ar korupciju. Tas. Uh, E, korupcija kavē ikvienu sociālu mērķu sasniegšanu. Diemžēl tomēr, ja mēs šo jautājumu skatām, e, tad mans pilnvarojums, mans mandāts pilnīgi skaidri un eksplicīti izslēdz cīņu pret korupciju, jo šim nolūkam ir izveidot citi mehānismi. Un mēs esam e, strādājuši pie dažādām konvencijām, es savu, tagad globālās apvienoto nāciju konvencijas un ir daudz vairāk eh, strādāts, lai varētu cīnītos pret, eh, pret eh, korupciju. Tad, kad mans mandāts tika pieņemts, tad korupcija netika tur skaidri iekļaut, taču ir jāatzīst, ka korupcija kavēja sasniegt jebkuru sociālu mērķi. Otrkārt, runājot par ekonomisko krīzi ļoti grūti to pateikt divot, divos teikumos īsumā runājot. Lietas ir īstermiņā situācija briesmīga, ilgā termiņā situācija kļūst labākas. Un tie, kuri jau ir īsā termiņā, jau viegli ievainojumi, tie saņem vēl lielāku triecienu Tāpat arī mēs esam redzējuši, kas notiek ar globālajiem piegādes eh, ķēdēm, kas mums jā, ir jāmēģina apturēt. Ir īsā termiņā, taču ilgā termiņā, manuprāt, ir situācija tāda, ka krīza ietekmēs būs ar tādu pašu ietekmi kā lielā depresija, pārkārtojot politisko domāšanu, politisko darbību vietējā līmenī rūpnieciskajā pasaulē. Un, manuprāt, ir neizbēgami jāpārskatā attiecības starp tirgu un valsti. Un daudziem no jums ir taisnība, jums ir pilnīgi taisnība, es gribu teikt, šīs debatas notiek tehniski, tehniskā līmenī, mēs runājam vēl par, par uh, grāmatvedības standārtiem, par direktoru fiduciārām atbildībām, par uh, korporatīvās pārvaldības noteikumiem un tā tālāk, un mūsu darbs ir nodrošināt to, lai lai mēs neatstājam šo jomu tikai šādam ekspertu lokam, bet ļoti daudz kas var notikt pārskatot pamat korporatīvos pārvaldības noteikumus. Piemēram, prasība eh, direktoriem uh, kā daļu no fiduciārās atbildības ņemt vērā uzņēmumu biznesa ietekmi uz sabiedrību. Ņemot vērā iekšējo dinamiku uzņēmumā, un tas dod iespēju mums e, vides un sociālu jautājumu risināšanai, negraujot pamat juridisko struktūru, uh, E, uzņēmēja likumdošanā. Tādējādi nelielas izmaiņas var būt ar ļoti lielu ietekmi. Un tie, kuri ir pie sarunu galda, varētu nedomāt par tiem pašiem jautājumiem tādā pašā veidā, tāpēc es optimistiski izskatos ilg, e, uz e, risinājumu ilgā termiņā, pārmaiņas tuvojas un mums ir jāapzinās, ka nozīmīgie jautājumi, noturīguma jautājumi šeit ir iekļaut. Un visbeidzot runājot par to, kādas mācības mēs varam gūt no Ženēvas pieredzes, ir ļoti grūti eh, atbildēt eh, šeit eh, varētu sarakstīt grāmatu un pārdot par lielu naudu, bet es domāju, ka pamatā ir trīs elementi E, kas ir būtiski. Viens no tiem ir tāds, ka mēs bijām apsēsti ar empirismu. Mēs sākām nevis ar atbildēm, bet ar jautājumiem. Mēs gribējām zināt precīzi, kas notiek uz vietas kādas nozars, kādu uzņēmumu, kādas valstis, kādas standārts izmanto, kādas neizmanto, kādas pieejas darbojas, kādas nedarbojas un kādas kombinācijas darbojas labākā E, kā citas, un tas bija, tas bija kā empīriski apsēsti. Un mums vajadzētu apzināties, ka tād, kād mēs runājam par sarunām, mums ir jāapzinās, ka ir nepieciešams kopīgs faktu kop, kopums, kuru nevar apstrīdēt. Un e, problēma ir e, problēmas apjoms un lietas, kas darbojas un nedarbojas un nevar uh, paļauties tikai savu interešu aizstāvību. Ir jāskata tās fakts, ka šeit ir kopīgie fakti. Otrais punkts bija veidot kopīgu, apzinātu pamatu, ka, kas nebūtu risinājums visu mūsu problēmām, bet mūsu kopīgais pamats ar vairākām pazīmēm. Pirmkārt, iepirkumu no visiem attiecīgiem sektoriem tādā veidā jūs iespējams mēģināt, jūs varat izmainīt biznesa kopienas uzvedību, Taču tā nolūks ir nodrošināt to, lai, lai šī kopīgā struktūra, šis kopīgais pamats tiktu pietiekami labi strukturēts un neizslēgtu nākotnes iespējas. Tāpat mēs varam redzēt, ka ir papildus, papildus centieni, kas varētu tikt īstenoti Un šis, eh, pa, šis eh, pam, kopīgais pamats neizslēdz citas iespējas. Es domāju, ka šīs, šīs abas pazīmes, eh, kuras es uzskaitīju, ir ārkārtīgi būtiskas, lai mēs varētu veidot pārmaiņas ilgākā laikā. Paldies, Rūgīkungs, un paldies! Uh, Eh, paldies par paveikto darbu. Mēs novēlam, lai jūsu pilnvarojums ilgtu maksimāli ilgi. Parlamenta atbalsts jau jums ir eh, atbalstīts. Paldies runātājiem. Mēs ceram uz daudz NVO klātbūtni, kur strādā pie šiem jautājumiem un kur palīdzēs strādāt un mobilizēt parlamentāriešus. Palieciet šajā zālē. Divas personas ir ieradušās diskusijas beigās. Vienu jūs zināt, tas ir mm, Makmilans Skots, eh, parlamenta eh, priekšsēdētājs, eh, vicepriekšsēdētājs, un viņam līdz ir Eimans Nūrs, lūdzu aplausus, cilvēktiesība aizstāvis. Ēģiptietis E, kura atbrīvošanai parlaments un citas institūcijas ir pielikušas ļoti lielus pūliņus. Viņa atbrīvošana notika februārī, un es gribētu, e, lai viņš pāris teikumus teiktu, teiktu audiencei klātesošajiem. Šukranu, Anel Hija. Paldies, priekšsēdētājs. Man ir liels prieks būt šeit. Eh, pirms mazāk nekā diviem mēnešiem es izkļuvu, varēju izkļūt no cietuma, un es gribēju būt uzstājus to, ka es vēlos būt uh, Eiropas parlamentā, sperot savu pirmo soli ārpus Ēģiptes, un esmu ļoti pateicīgs cilvēktiesību apakškomiteju, tas ir ārkārtīgi simboliski. Ņemot vērā pēdējos četrus gadus, kurus pavadīju cietumā pēc prezidenta vēlēšanām, es gribētu pateikties eh, priekšsēdētāji jums. Uh, un par iespēju tikties ar jums Kairā, un es uz, vēlos uzteikt Eiropas parlamentu par visām rezolūcijām un par visām darbībām, kas ir veikts, lai varētu uzlabot cilvēktiesību situāciju manā gadījumā, Kairā, Ēģiptē, vispār. Un tad, kad es atrados cietumā, es lasīju pār Emīlu Zalā un viņa lomu Dreifus lietā. Zolā viņa aizstāvēja. Un es uzdevu sev jautājumu, vai ir vēl kāds Emīls Zolā, kas varētu aizstāvēt manu gadījumu. Esmu lepnas, ka atrādu šādu Emīlu Zolā. Un jūs, priekšsēdētāji parlamentu un vicepriekšsēdētāji Makmilānu Skotu, es jūsos esmu saticis eh, jaunus Emīlu Zolā E, kuras aizstāv tos, kuri viņi pat nepazīst. Es e, domāju, ka jūsu pozīcija e, šeit ir nozīmīga un mans pienākums ir darīt arī, zinām, to, ka esmu atguvis ne tikai savu brīvību, bet arī savas uh, tiesības. Es esmu atguvis to, bet ir simtiem un tūkstošiem arā pasaulē, kas ir apziņas eh, cietumnieki. Un mēs vēl aizvien daudz gaidām no jums. Ir daudz vārdu saraksts, daudz vārdu saraksts Sīrijā, Damaskā, kas ir kara tiesu upuri, nav neatkarīgas eh, tiesiskums sistēmas, sistēmas ir pēc pāris stundām eh, tiks tiesāti blogu autori mm, par to, ka viņi ir publicējuši grāmatu. Karims Emils no manas partijas tika izslēgts no universitātes un atrodas cietumā, jo viņš brīvi bija paudis savu viedokli par valdību un visu to vārdā, kur ir cietumā, kuri ir eh, tiek vajāti, kur nevar atgriezties Eģiptē, es gribētu sacīt, ka mēs ceram, ka Eiropa īstenos savu pienākumu, jo Eiropa mums ir cilvēktiesību zeme. Mēs ļoti daudz sagaidām no jums cilvēktiesību ziņā, brīvību ziņā un vēlreiz es gribu pateikties jums priekšsēdētāji par iespēju izteikties šeit un teikt šos pēdējos vārdus. Es ceru, ka mēs varēsim svinēt visu apziņas cietumnieku, visu ieslodzīto brīvību, ne tikai ārā pasaulē, bet arī citur. beaucoup, monsieur Mainour. Paldies. Paldies, un mēs esam gandarīti, ka Eiropas parlaments īstenoja jūsu attaisno cerības, un es uzaicinu mūsu viesu eh,